Colleagues, if I can open. Labrīt, kolēģi! Atsāksim darbu. Es atvainojos tiem, kas bija ieradušies precīzi pulksten deviņos eh, par to, ka visi nesam klāt sēdes sākumā. Gribētu jūs īsi iepazīstināt ar to, ko vakar runāja koordinātori. Un arī man ir daži priekšsēdētāji paziņojumi. Pirmkārt, par referentu iecelšanu Ir divi atzinumi. Pirmais par konkurences politiku 2010. gadā, tātad atskaita saskaņā ar rotāciju. Šīs atzinums būtu jāraksta pie politiskām grupām nepiedarošiem deputātiem, taču viņi to nevēlēs uzņemties, un tādēļ nākamais pēc saraksta ir tautas partijas kandidāts. Tātad tautas partija uzņemsies atzinumu rakstīšanu par šo pārskatu. Marinesku kungs jau ir iecelts par referentu. Otrs atzinums piekrīt Alda grupai, un tas ir ziņojums no komisijas par Eiropas Savienības stratēģijas ieviešanu Baltijas jūras reģionā. Mēs šobrīd nezinām, ko darīs reģionu komiteja, Un tādēļ koordinātori iesaka rīkoties sekojušie. Ja reģiona attīstības komiteja rakst, būs atbildīgā komiteja par šo ziņojumu, tad uh, šeit mūsu komiteja rakstīs atzinumu. Taču, ja šāds ziņojums netaps, tad atzinums nebūs jāraksta. Tālāk, divi jautājumi par komitoloģiju. Viens par drošības skeneriem. Mēs ilgi runājam par komitoloģijas un koplēmumu procedūras izmantošanu aviācijas drošības jomā, it īpaši runājot par drošības skeneru ieviešanu. Koordinātori uh, piekrita priekšsēdētāja priekšlikumam pieņemt lēmumu tikai pēc tam, kad mēs formālu informāciju saņemsim no Eiropas komisijas par to, kādi tieši ir priekšlikumi attiecībā uz skeneriem. Tad, kad šos priekšlikumus saņemsim, tad, protams, būs jāpieņem lēmums par procedūru, ko izmantosim. Tālāk par pilotu licencēšanu. Koordinātori nolēma lūgt ja visas politiskās grupas pārspriest šo jautājumu, ja kādi no tām iebilst pret piedāvātajām procedūrām, tad šai politiskajai grupai jānāk klajā ar rezolūcijas projektu. Un nākamajā koordinātora sēdē mēs izskatīsim šo rezolūcijas projektu. Mēs aicināsim e, Eiropas komisijas pārstāvis piedalīties mūsu komitejas sēdē, tad, kad mēs apspriedīsim šīs te pilotu licenšu jautājumu detaļas. Tātad, ja politiskām grupām ir kādas idejas, e, kādas kritiskas idejas attiecībā uz komisijas priekšlikumu par pilotu licencēšanu, tad lūdzu nāciet klajā ar to. Uh, tad mēs varēsim augusta komitejas sēdē to apspriest. Tālāk par citiem jautājumiem. Mana vēstule par pētījumiem, kurus vajadzētu uh, uzdot politikas departamentam veikt vēl līdz šī gada beigām. Un divas informācijas vēstules esmu uzrakstījis parlamentu prezidentam. Vienu vēstuli par datu aizsardzības uh, darba grupu. Uh, un otra vēstule ir par Baltijas Adrijas jūras attīstības koridoru. Tā ir vēstule, ko man atsūtīja vesela virkni reģionālo un vietējo pašvaldību, kas ir satraukšās par attīstību šajā koridorā. Zaļo grupa ir aicinājusi paplašināt pašiniciatīvas ziņojumu par pasažieru tiesībām. Tā ir Taylor kunga, te šeit runa par Taylor kunga ziņojumu, eh, taču neviena politiskā grupa neatbalsta šādu aptvērumu paplašinājumu, un tādēļ nekas eh, nemainās šī ziņojuma nosaukumā. Eh, Taylor kungs, jūs rakstīsiet tikai par pasažieru tiesībām. Tālāk pār e-call komisija vēlas no 2015. gada visas jaunās automašīnas apgādāt ar šo jauno elektronu. Koordinātori vēlas šo jautājumu iekļaut nākamajā uh, sēdē. Uh, un ja jums ir kādas idejas par to, kā vajadzētu šo jautājumu risināt, tad lūdzu nododiet koordinatoriem augustā, mēs to apspriedīsim. ECR grupa lūdza rakstīt pašiniciatīvas ziņojumu par reģionāliem gaisa pakalpojumiem un reģionālajām lidostām. Uh, Koordinatori atbalstīja šādu priekšlikumu. Mums vēl ir iespējams iekļaut jaunu pašiniciatīvas ziņojumu darba programmā, un mēs uzskatām, ka šī tēma ir piemērota. Mēs uzrakstīsim vajadzīgās vēstules komiteja priekšsēdētāja konferencē, lai saņemtu atbalstu šādu ziņojumu tapšanai. Es neredzu nekādus šķēršļus. Uh, Koordinātori apstiprināja šāda ziņojuma nepieciešamību. Eiropas Investīcija bankas eh, pārstāvi vajadzētu uzaicināt eh, runāt par dažādiem investīciju projektiem. ECR grupa eh, ierosināja šo te uzaicinājumu. Mēs arī piekritām, ka EIB pārstāvi varētu ierasties vienā no, tuva, vienā no drīzākajām mūsu sēdēm. Viņi varētu runāt par finansēšanu izmantojot privāto publisko partnerību. Tālāk par dzelzceļu pakotnes pārskatīšanu vairāks, eh, vairāki koordinātori izteica, ka viņiem ir nepieciešama ciešāka sadarbība neformālajās sanāksmēs. Eh, viņi vēlējās saņemt arī to informāciju, ko šobrīd saņem tikai ēnu referenti. Sarakjānī kundze, kas ir referenta šajā jautājumā, tiks uzaicināta uz koordinātoru sēdi 13. augustā, kur lūksim viņai izstāstīt, uh, par to, kas ir noticis vairākās tikšanās reizēs ar ēnu referentiem. E, jāsaka, ka šī rīta sēdē arī ēnu referenti panāca daudz vairāk vienošanos nekā līdz šim, tā kā ļoti labs progress ir vērojams šajā jomā. Domāju, ka augusta beigās mēs e, dzirdēsim daudz ko vairāk par šo ziņojumu. Tālāk zaļie ir dzirdējuši, ka polijas e, valdība vēlas Uh, vie, pusotru miljonu eiro no kohēzijas fondiem, kas paredzēta dzelzceļa attīstībai, pārcelt tomēr uz autoceļu attīstību. Mēs pārbaudīsim, vai tas tiešām tā ir. Mēs uh, stājāmies sakaros ar komisiju vakar un šorīt, un izrādās, ka nav saņemta tāda Eh, forma, nav saņemts formāls lūgums no polijas varas iestādēm Eiropas komisijā, lai veiktu šo finanšu pārcēlumu. Tik daudz par koordinātoru sēdi. Vai kādam ir jautājumi vai komentāri par tikko dzirdēto? Ja nē, tad mēs varētu apstiprināt šo ziņojumu par koordinātoru sēdes rezultātiem. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts E, jums izglītā darba kārtībā ir balsošana par Atēnu konvenciju, bet jūs zinat, ka šis jautājums ir atcelts līdz oktobrim, tātad nebalsosim šodien. Pāriesim pie 11. darba kārtības punkta par gaisa satiksmes nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kabu Verdi. Viceprezidents Dominiks e, Rikē šeit ir referents došu vārdu viņam. C'est un, c'est donc euh, un acte. Paldies! Tas ir horizontāls klasisks nolīgums starp gaisa satiksmes pakalpojumiem starp Eiropas Savienību un Kabo e, Verdi. Mērķis ir e, pieskaņoties Eiropas tiesībām un divpusējiem līgumiem, kuri pastāv šobrīd un kuri noteikti nolīgti starp Kabo e, Verdi un dalībvalstīm. Un nolīgums ir klasisks, galvenie raksturojumi ir iekļauts E, klauzulu, kas dod iespēju Eiropas gaisa pārvadātājiem bez diskriminācijas piekļūt gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai starp Eiropas Savienību un Kaboverdi, praktisks, praktiski klauzula, e, kas ir pretkonkurences, kā arī klauzula par degvielas e, taksāciju, kas dod iespēju trešo valstu uh, Eh, kas attiecas uz trešo valstu pārvadātājiem, kas veiktu savienojums starp Eiropas Savienojumā, starp Kaboverdu un Eiropas Savienību, un eh, grozījumi nav šeit, ir runa par eh, atzinumu, un mans ieteikums ir balsot pār šo nolīgumu lūkumu. Thank you, Dominik. Uh... Paldies, Dominik. Alkadrāvī, kungs. Voorzitter, ik kan daar ook heel kort over zijn, dus ik uh, volg de lijn van de rapporteur. Het gaat over een. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, piekrītu referenta galvenajai līnijai. Šeit runa ir par standarta nolīgumu, saskaņā ar kuru visiem Eiropas gaisa pārvadātājiem būs pieeja šim tirgum. Es domāju, tas pilnībā sakrīt ar to, ko mēs vēlamies. Mana grupa atbalsta referentu. Paldies, Bilbao kundze. Paldies arī, kā sacīja referents. Šeit ir runa par standartu nolīgumu, kur mēs saskaņojam astoņos divpusējos nolīgumus ar šo horizontālo nolīgumu. Mēs atbalstām Rikai kunga līniju un atbalstām ziņojumu, un papildus tam vēlamies izcelt, ka tos dos mums iespēju nodrošināt vienlīdzīgas tiesības visām līdzsabiedrībām Un situācijā, kas šobrīd eh, atsevišķām kopariem bija sarežģītāk. Tāpēc aicinām atbalstīt pilnībā šo ziņojumu un priekšlikumu. Thank you, Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundz, lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies referentam Rikē kungam. Gribēju teikt, ka ECR grupa atbalstīs eh, mūsu komitejas nostāju šajā atzinumā. Komisijas pārstāvis lūdzu. Monsieur le Président, et merci à. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Rikai kungs par sagatavoto ziņojumu. Un e, secinājumi, ka parlaments atbalsta nolīguma noslēgšanu. Šis nolīgums ir svarīgs, jo tas dos iespēju not, nodrošināt juridisko drošību astoņiem divpusējiem nolīgumiem. Un tas viss eh, ietilpst eh, mūsu paveiktā darba loģikā ar parlamentu atbalstu jau gadiem ilgi. Un šobrīd ir 47 horizontāli nolīgumi, vēl ir krietnes darbs veicams, tomēr mēs ceram uz jūsu atbalstu. Taču Eh, papildus juridiskai saskaņošanai. Īpaši svarīgs šis nolīgums ir tāpēc, ka tas tiek noslēgts ar valsti, kura ir mazāk attīstīta, bet kas ir ļoti nozīmīga turismā, kurās attīstībai turisms ir ļoti nozīmīgs. Gaisa satiksmes eh, nozars izaugsme un gaisa pārvadājumi virzinošo valsti ir nozīmīgi, un, protams, šis nolīgums eh, to varēs tikai stiprināt. Paldies vēlreiz priekšsēdētājiem, paldies referentam. Thank you. Paldies komisijas pārstāvim par laika grafiku šim ziņojumam. Esam paredzējuši balsot mūsu komitejā septembrī. Plenārsēdē šis ziņojums nonāks oktobra pirmajā plenārsēdē. Tātad komitejā balsosim septembrī un 1. oktobra plenārsesijā balsosim plenārsēdē. Liels paldies! Varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta - PVN nākotne. Šeit ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Markus Ferberu, kas ir atzinuma projekta autors. Tā kā Markus vēl nav ieradies, tad mums vajadzētu nedaudz iesildīties līdz viņa ierašanai. No. Bet es ierosinātu tomēr nelielu pārtraukumu līdz tam brīdim, kad ierodas referents. Domāju, ka drīz jau viņš būs klāt. Okay, colleagues, if we can restart. Jā, godātie kolēģi, mēs varētu atkal atsākt darbu. Markus Ferbers ir pie mums ieradies, viņš stāstīs par PVN un savu atzinumu. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos par uh, to, kā ierados ar nokavēšanos un uh, izrādās, ka jūs esat jūs bijāt paveikuši iepriekšējos punktus ātrāk, un līdz ar to tas pārklājās ar, ar citiem pasākumiem. Tagad es pastāstīšu par PVN nākotni un par to, kā pāriet uz vienkāršāku un efektīvāku uh, PVN sistēmu, tā ir zaļā grāmata, tas nav priekšlikums, bet šajā zaļajā grāmatā ir iekļaut vairāk punkti par PVN režīmu nākotni, un tas ir uh, ļoti sarežģīts dokuments attiecībā uz uh, pašu resursiem. Tas arī ir svarīgi, mēs zinām, ka šī sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota. Uh, preču pārvadājumos pār robežām. No transporta komitejas viedokļa ir svarīgi noteikt, kā PVN tiek piemērots transporta jomā, un tam ir nozīme visai Eiropas Savienībai. Ir atšķirīgs PVN režīms dažādos transporta veidos, piemēram, aviācijas jomā ir atšķirīgi noteikumi nacionālā līmenī un starptautiskiem pārvadājumiem, piemēram, Beļģijā, Francijā un, un Vācijā un Nīderlandē un arī Polijā. Dzelzceļa jomā šie režīmi ir atšķirīgi. Tas tikai liecina par to, cik uh, sarežģīta ir situācija situācija. Un ir viens uh, režīms uh, pasažieru pārvadājumiem noteiktiem operatoriem un arī noteiktas likmes at, atšķirīgiem kravu veidiem. Jāsaka, ka PVN uh, sistēma transporta jomā ir ļoti fragmentēta un ir nepieciešams izveidot vienotus spēles noteikumus. Ir ierosinājumi noteikt pilnu nodokļu apmaksu vai arī atteikties no nodokļu sistēmas. Es uh, Kā tad es teicu, iepriekš ir uh, trīs iespējamie risinājumi. Es runāšu varbūt nedaudz tā lēnāk un, un, un skaidrāk, lai arī austriešu kolēģi mani saprastu. Pirmais ir at, atbrīvot pilnībā no PVN, otrkārt uz visu attiecināt PVN un trešais veids ir atvieglojumi uh, tiek noteikti visiem transporta veidiem un visā Eiropā. Šis uh, dokuments pagaidām ir pieejams tikai angļu valodā, jo mm, nav bijis pagaidām iespējams to iztulkot uh, citās valodās. Tātad mm, savā ziņojuma projektā es norādu, ka nepastāv īsta iekšējā tirgus šai jomā. Situācija ir ļoti sarežģīta un unikāla attiecībā uz nodokļiem pasažieru pārvadājumu jomā. Līdz 2050. gadam šai nozarei būs jāuzņemās īpaša atbildība, un tas arī jāņem vērā. Diferencētais PVN režīms dažādos transporta veidos ir fragmentēts un nevienmēr ekoloģiskākie transporta veidi gūst priekšroku, bet gan tie veidi, kur ir mazāks nodokļu likmes. Ja eh, tādēļ būtu jāparādz iespēja noteikt nulles likme, kā tas ir dažās valstīs, Uh, un uh, PVN ir jānosaka izējas punktā, brauciena sākuma punktā, lai vienkāršotu šo sistēmu. Jo pretējā gadījumā nav iespējams izveidot taisnīgu sistēmu. Manuprāt, tas būtu visvienkāršākais uh, veids. Uh, šo nodokļu iekasēšanas principu komisija ierosinājusi ir arī citās iniciatīvās, un es domāju, ka tā būt, tas būtu vienkāršākais un taisnīgākais risinājums. Tagad eh, par grafiku. Atbildīgā komiteja ir ekonomikas komiteja, kurā balsnēms ir paredzēts 19. septembrī. Uh, Tas nozīmē, priekšsēdētāji kungs, ka mūsu rīcībā vairs nav atlicis daudz laika, bet es ceru, ka balstoties uz manu priekšlikumu, mums arī izdosies ievērot šo paredzēto darba grafiku. Paldies, Markus! Jā, jūs uh, šo dokumentu esat sagatavojis angļu valodā arī tādēļ, ka ekonomikas un monetārā komitejā ir ļoti saspringts darba grafiks, bet es varu jums, kolēģi, apliecināt, ka līdz 22. jūlijām būs pieejams uh, tūkojums visās valodās, un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. augusts. Šis grafiks tiešām ir ļoti <clears throat> Springs, bet tas ir tādēļ, ka mm, atbildīgā komiteja to tā ir noteikusi. Bet uh, es domāju, ka mēs uh, pagūsim visu izdarīt. Tagad vārds Alkadrāvī kungam, S un D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentam par uh, sniegto ievadu informāciju. Manuprāt, šis ir uh, īsts, bet ļoti Eh, iespaidīgs pārskats par to, cik situācija ir sarežģīta un daudzveidīga attiecībā uz tarifiem, nodokļu likmēm. Eh, tas liecina par to, ka pastāv milzīgas atšķirības starp dažādiem transporta veidiem. Ja mēs vēlamies izveidot vienotu un integrētu transporta pakalpojumu tirgu, tad mums jānosaka PVN likmes balstoties uz vienotiem principiem. Uh, Tāpat ir nepieciešams arī domāt par vienkāršošanu. Ir ierosināts tas šajā atzinumā, un tas ir absolūti nepieciešams, ir jāprecizē, kurā vietā tiek iekasēts PVN, un referents ierosina tur noteikti iekasēt šo nodokli, kur sākas ceļojums, tātad izējas punktā, ceļojuma sākuma punktā. Uh, Vēl šeit ir viens cits svarīgs aspekts, proti cīņa pret krāpšanu. Un ja PVN tiks iekasēts izbraukšanas punktā, tad arī tas būs iespējams. Tas ir arī norādīts komisijas zaļajā grāmatā. Tāpat varētu arī e, paredzēt e, samazinātās PVN likmes, pat nulles likmi, piemēram, sabiedriskiem pakalpojumiem vai arī sociālu un vides apsvērumu dēļ. E, rezumējot, mana grupa, protams, šo jautājumu vēl izskatīs padziļināti, bet mums šķiet, ka referenta ierosinājumi iet pareizā virzienā un ka mums šeit nebūs liela domstarbība. Bilbao kundze. Sí, gracias, presidente. Decir en primer lugar. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, eh, gribētu atzīt, ka Mēsners kundze ir referente par šo, šajā ziņojumā un jūs zināt, ka veselības dēļ viņi nevar izteikties. Tomēr viņas vārdā teiksim, ka šis ziņojums mums šķiet interesants, ir tīpaši referenti izklāstītās pozīcijas dēļ, un ņemot vērā tos tipus, kāds kādas ikvienā valstī ir, dažās valstīs PVN Eh, apliek eh, pārvadājas pagājušu pa jūru ar nodokli, citas ne, un ir jānoskaidro, ko tad ar to visu darīt un kā mēs varam runāt par visu transportu veidu harmonizāciju. Un turklāt mēs uzskatām, ka ar šīm pārdomām ir svarīgi un nepieciešams, lai ik viens maksātu taisnīgu cenu par šo pārvadājumu. Taču Eh, parādās citas problēmas, kādas, piemēram, kā aprēķināt PVN, kādā veidā mēs to darīsim, lai varētu uh, ņemt vērā šo efektivitātes un taisnīgumu kritēriju, vai tas jāmaksā ir iesākumā, beigās, kas notiek pārobežu transporta gadījumos, kas arī tiek, eh, tika norādīts, vai ir tie jāatbrīvo no PVN. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir interesants un ka tas dos iespēju virzīt harmonizētus priekšlikumus un labāku iekšējā tirgus un konkurences attīstību Eiropas līmenī, taču mums ir jāanalizē priekšlikumi, e, ar, no, e, ar ko nāk klajā referents, lai mēs varētu analizēt un skatīt turpmāk. Yeah. Paldies, vārds Fosters kundzei. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī Ferber kungām, kurš ir sagatavojis savu ziņojumu. Šis jautājums ir uh, visai sarežģīts, un es neesmu tā lielākā eksperta PVN un nodokļu jomā vispār. Bet, kā jūs zinat, ļoti uh, karstas diskusijas ir notikušas ekon komitejā par to, kāds būtu labākais risinājums. Mēs, mēs uzskatījām, ka labākais risinājums būtu e, tāds, ka ir pēc iespējas jāsamazina birokrātiskais sloks gan uzņēmējiem, gan e, nodo gan arī nodokļu iekasēšanas iestādēm dalību valstīs. Un mēs uzskatām, ka tiešām šāda diskusija ir nepieciešama, bet pēc tam jautājums, kā tad mēs virzīsimies uz priekšu no mūsu viedokļa. Šis lēmums ir jāpieņem dalību valstīm, nevis Eiropas Savienībai dalību valstīm arī ir savs viedoklis šajā jautājumā. Bet runājot par transportu, protams, šeit ir ļoti atšķirīgi noteikumi un normas uh, par uh, tirgus regulējumu. Farberkunga ierosinājumu, piemēram, piektajā punktā viņš paredz nulles likmi sabiedriskam transportam sabiedriskos interesēs, bet būtu jādefinē, kas tad ir šis sabiedriskais transports, vai tie ir, tā ir autobusu satiksme vai kaut kas cits vēl. Tāpat vēl ir neskaidri jautājumi, piemēram, par izcelsmes valsti. Atkal būs uh, šis uh, punkts grūti izpildāms, jo tas būtu saistīts ar milzīgām pārmaiņām PVN iekasēšanas sistēmā, bet mēs gribētu arī uzzināt, kā to visu varētu vispār paveikt, un uh, tādēļ mums būtu nepieciešām paskaidrojumi par vairākiem punktiem, ko ir iekļāvis Ferberkungs. kungs Tas arī būtu viss no mūsu puses, bet uh, ekonu komitejā, kā mēs zinām, šīs debatas ir ļoti plašas un sarežģītas, bet šobrīd mēs vēlētos saņemt paskaidrojumus no referenta, un mēs pateicamies referentām mūsu grupas vārdā. Vārds Krāmer kungam. Es arī pateicos referentām par šo ziņojumu, bet es sākšu ar konstatējumu savu runu. Tas nav sociāli, taisnīgi un ekoloģiski. Uh, tās, kas notiek attiecībā uz PVN Eiropas Savienībā. Tie transporta veidi, kas rada vislielākās emisijas, proti aviācija, vispār nemaksā PVN, bet citi transporta veidi maksā pat uh, augstas PVN likmes dzelzceļi ir 25 uh, dalību valstīs, bet tikai dažās valstīs nav PVN uh, beli, uh, biļetēm, bet Vācijā, piemēram, šī likme ir 9%. Un Turklāt eh, valsts no šī nodokļa iekasē 90%, bet ja ir eh, runa par aviācijas pārvadājumiem, tad valsts neko nevēlas iekasēt, kaut gan tas ir apdraudējums videi. Ja mēs joprojām paredzēsim a, eh, nodokļu atvieglojums a, aviācijas transportam, tad mēs ejam uz pa nepareizo ceļu. Ir protams, patīkami pāris reizes gadā lidot ar lidmašīnu, bet vai tiešām mums ir jāmaksā pārējiem vairāk, lai lielie uzņēmumu vadīt, lielo uzņēmumu vadītāji varētu lētāk lidot? Es uzskatu, ka tas ir netaisnīgi. Kādēļ mums būtu jāsubsidē tie, kas daudz lido ar lidmašīnām? Mums ir nepieciešama harmonizācija. Tas nav jautājums, kas jārisina dalību valstu līmenī, tas jārisina Eiropas Savienības līmenī. Otra lieta. Man pat nebija ienācis prātā, ka kāds uzņēmums nopērk lidmašīnu, tas nemaksā PVN, bet ja dzelzceļa uzņēmums pērk lokomotīvus vai dzelzceļa sastāvus, eh, ritošā sastāvu, tad šis uzņēmums maksā PVN. Un tādēļ es uzskatu, ka otrais punkts nav pietiekami skaidri formulēts un prasības nav pietiekami striktas. Ir vai nu jānosaka, ka visi maksā PVN vai neviens nemaksā PVN, jo nav nekādas jēgas. Uh, atsevišķi mums atteikties no 19% PVN, uh, biļetēm, bet tad atkal gaiš, gaisa aviācijas uh, pārvadājumu ziņā ir pavisam cita situācija. Vācijā ir uh, vesela kompensāciju sistēma transporta dzelzceļa pārvadājumu jomā, bet mums ir jānodrošina, lai būtu vienlīdzīgi noteikumi, vai nu lai visi maksā PVN, vai neviens nemaksā PVN, un lai visā Eiropā būtu vienota PVN likme, un ir jādod priekšrocības visekoloģiskākajiem transporta veidiem. Tagad vārds Liberātska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti apmierināts ar mūsu referents sagatavoto ziņojumu un vēlētos pievērsties trim jautājumiem. Jautājums par PVN. Bieži vien ir iegansts visu fiskalizēt. Piemēram, Polijā bija ierosinājums noteikt PVN uh, ostas pakalpojumiem ar atpakaļējošu datumu. Ir dažkārt tādas uh, sliktas iniciatīvas transporta jomā. Ferber uh, kungs runā arī par PVN likmju un diferenciāciju. Man jautājums, vai viņš paredz vienmēr noteikt PVN nulles likmi vai arī noteikt uh, atbrīvot no PVN maksāšanas. Tas nav viens un tas pats. Tagad runa par sabiedrisko transportu. Arī šis jautājums būtu jāprecizē. Vai ar PVN starpniecību mēs varētu radīt vienādus nosacījums dažādiem transporta veidiem. Jūs minat ekoloģiskus apsvērumus, tas ir svarīgs arguments, bet ir vēl arī citi argumenti, piemēram, tīri ekonomiski argumenti. Proti, ka jādod iespējas arī citiem transporta veidiem, proti dzelzceļam vai uh, ūdens ceļu transportam valsts iekšienē. Mm, esmu gatavs sadarboties ar referentu par šo jautājumu, un man liels prieks, ka mēs esam pievērsušies šim jautājumam. Tagad vārds Mikē kungam, Rikē kungam. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties Markusam par sagatavotu ziņojumu, kurš attiec uz ļoti interesantu tēmatu, bet trīs nelielas piezīmes. Pirmā Eh, kolēģi vēlas Eiropas harmonizāciju pie vienziņā. Tas nozīmē kapacitāti ir regulēt saskaņotā harmoniskā veidā starp dažādām valstīm, dažādiem transporta veidiem, kā jau to Liberācka kungs iepriekš eh, un Krāmer kungs sacīja tas būtu izmantot PVN kā kompensācijas rīks ar dažādiem transporta veidiem. Otrā piezīme par um, koplietošanas transportu. Nedrīkst aizmirst, ka koplietošanas transports tiek eh, subsidēts. Un nedrīkst aizmirst šīs pārdomas, eh, eh, apliekot šo transportu pakalpojumus ar PVN, vajadzētu līdzsvaru šeit atrast. Un treškārt, es gribētu īpašu priekšlikumu izteikt par PVN izmantošanu, jo šeit mēs runājam par PVN, un kas tiek izmantots kā gan regulācijas, gan harmonizācijas rīks, bet par tā izmantošanu runājot budžeta diskusijā šobrīd, kas notiek konkrēti par daudzgadu finanšu schēmu, ir problēma ar Eiropas pašresursiem. Un tiek piedāvāts, kā kāda PVN sadaļa varētu tikt novirzīta pašresursiem. Es šeit eh, nedomāju, ka vajadzētu transporta ziņā, eh, ka vajadzētu transporta ziņā šo PVN daļu novirzīt transporta infrastruktūrām. Un, ja, piemēram, nav PVN aviācijā, eh, tad tas nevar tikt novirzīts attiecīgajām gaisa infrastruktūrām. Bet vai nebūtu nozīmīgi vai interesanti nāk klājā ar priekšlikumu, piemēram, kā daļa PVN varētu tikt novirsīt transporta infrastruktūrā. Manuprāt, tas būtu ārkārtīgi noderīgi un tā vietā, lai to ieviestu vispārīgā veidā, atgriežot eh, vispārīgajā budžetā, būtu noderīgāk transportam tiešo um, E, tiešo e, novirzīšanu uzreiz no iekasētā nodokļa. Paldies! Paldies! Un Raponīkungs no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija nāca klājā ar zaļo grāmatu, lai uzsāk debatas, un es domāju, ka PVN fiskalitāte transporta līdzekļiem, transporta, līdzekļu, transporta veidu izmantošana ir nozīmīgs jautājums, tāpēc mēs sagatavojam atsevišķu uh, failu šeit. Un mm, šobrīd mēs konstatējam, ka pašreizajā situācija ir visai daudzveidīga, gan par TVN izmantošanu dažādos transporta veidos, kas atšķirs eh, dalībvalstīs. Tas noved pie zināmas konkurences sagrozīšanas, eh, pie iekšējā tirgus fragmentācijas. Tas jau tiks sacīts, un tāpēc komisija vēlas gūt atbildi no operatoru parlamentu dalību valstu puses, lai noskaidrotu, pa kādu ceļu iet. Bet šajā etapā situācija ņemot vērā nekonsekvenci, kas ilgst jau gadiem ilgi un kas nevar nosaukt to iemeslu dēļ turpināties, vai tie būtu sociāli, ekonomiski, vides aizsardzības, e, publiski vai vēl citi, mēs nevēlamies sagatavot e, atzinumu, kas mums paskaidro to, kā mēs skatīsim transportu nākotnē, un komisija balstoties uz šīm publiskiem konsultācijām 2013. un 2014. gadā vēlas nāk klajā ar direktīvas priekšlikumu. Paldies! Paldies, Ferberkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, kolēģiem, kuri piedalījāšies debatēs. Vēl jau vairāk tāpēc, ka visi pauda to faktu, ka šis fakts, ar ko mēs saskaramies, ir samērā būtisks. PVN ir pats par sevi jau kaut kas ļoti sa sarežģīts. Un eh, tas fakts, Kramer kungs, ka ja viens uzņēmums eh, nemaksā PVN, neatbrīvo pārējos no tā. Vai jūs ļausiet man izteikties, eh, saka runātājs. Mums šīs pašas diskusijas bija par eh, pasta pakalpojumu aplikšanu ar nodokļiem. Ja tiek maksāts PVN, tad var atskaitīt PVN investīciju gadījumā, bet ja Eh, netiek maksāts PVN, tad nav iespējas eh, atskaitīt šo PVN. Eh, aizmi, paturēsim prātā, ka šeit ir savienoto trauku sistēma. Tas neatrisina problēmas lietotājiem, jo gala lietotājs jebkurā gadījumā maksā PVN, bet uzņēmumam sākotnēji tas būtu ļoti būtiski, jo pastāv šie savienoto trauku sistēma. Es gribētu piedāvāt visu aplikt ar PVN. Kolēģis Liberatskis Eh, par to jau runāja, atšķiras nulles, PV, eh, PVN, nulles likmes PVN un neaplikšana ar PVN. Es piedāvāju, lai viss tiktu aplikts ar PVN, bet varētu būt samazināts likmes vai pat nulles likme. Tātad šī loģika ir atšķirīga, un es to piedāvāju koplietošanas transportam. Un, kolēģi, esam gatavs ar jums to apspriest. Es nezinu, vai ir noderīgi to darīt. Uh, E, PVN zaļās grāmatas ietvaros. Vai šeit vajadzētu definēt, kas ir koplietošanas transports, bet es atsaucos uz dažādām direktīvām, piemēram, e, e, pārobežu pakalpojumiem, tuvumā esošajiem, eh, tuvu attālu pārvadājumiem, mums vajadzētu vienoties, kas ir koplietošanas transports. Es saprotu, ka šeit eh, precizēt visu nav tik vienkārši, bet pamatjautājums PVN ziņā un PVN transportā ir, kur notiek aplikšana un kur notiek iekasēšana. Un jau 90. gados ar komisāru Monti komisiju sacīja, ka vēlējās nonākt pie izcelsmes valsts principa. Transportam tas būtu ceļojuma sākuma punkts. Tātad, pērkot savu transporta biļeti, kolēģis Rikē sacīja, ka e, iespējams ir arī balstīties uz galamērķa principu, bet tas rada liels problēmas uh, taiskaitā kraupārvadājumus, un tas rada ļoti eh, nepieciešami pēc ļoti komplicētiem regulējumiem. Es aicinu vispārīgā veidā balstīties uz sākuma punktu, jo tas dod iespēju izvairīties no krāpšanas ar PVN. Tālāk ir vēl citi punkti. Un priekšlikumi, kas ir izteikti par finanšu transakciju aplikšanu ar nodokli, tad, kad mēs redzam, kāds ir komisijas priekšlikums, tad atgādinu, kā komisija neparēdz eh, biržu kā iekasēšanas vietu, bet to vietu, kur tas, kurš veids finanšu transakciju, tiek pakļauts nacionālajiem nodoklim. Tā tad arī tas ir sava veida izcelsmes valsts princips. Uh, Komisija vispārīgi paredz šo principu vesela rindai situāciju, un es domāju, ka ir pie tā jāpieturas. Par to runāja kolēģis Skadrauji, kolēģi Bilbao, un man tas ir izšķirīgs jautājums. Jo tā būtu pati PVN loģika, ja mēs izmantot izcelsmes vietu, jo tas vienkāršotu lietas un tādā veidā mēs varētu pārliecināt dalībvalstis par šī pamata uh, izmantošanas noderīgumu. Rikē kungs, jūs sākāt runāt par ļoti plašu jautājumu par to, kā saistīt uh, nodokli un uh, ieņēmumu izmantošanu. Es, protams, šeit nerunāju par obligātiem maksājumiem transporta eh, sektorā, eiroviņet un tā tālāk, bet kolēģis kā draugi, protams, saprot, par ko es runāju, bet es vēlos sacīt, kā PVN gadījumā, un PVN ir nodoklis visiem, eh, eh, visiem produktiem un pakalpojumiem. Ar š... noteikti katram atsevišķi iekasēšanas vietu man šķiet ļoti sarežģīti. Ja jūs vēlties eh, to disk... Eh, apspriest, mēs to, protams, varam, taču mēs tādā veidā riskējam nonākt pie budžeta, kas ir, eh, kas ir jau iepriekš, iepriekš paredzēts, kur ir no, līdzekļu novirzījumi iepriekš paredzēti. Un tas būtu ārkārtīgi fundamentāls jautājums, kas ir jāapspriež mūsu vidū. Bet visā citādi es vēlos pateikties visiem runātājiem. Es nepacietīgi gaidu e, grozījumus un pēc vasaras pārtraukuma mēs varēsim saulēcīgi atgriezties pie šie jautājumi. Ferberkungs, paldies, atkal grib iziet cauri visam. Tulkojums būs pieejams visās valodās, sākot ar 22. jūliju. Grozījumi 23. augusts 12.00 un balsosim transporta komitejā 8. septembrī. Un tīri informācija vadošā komiteja Ekon balsos 19. septembrī. Paldies visiem, un darba kārtības nākošais punkts ir viedokļa apmaiņa ar EKK, ar Eiropas civilās aviācijas konferences pārstāvjiem, un es sveicu Patriku Gandilu, kas ir vicepriekšsēdētājs un ģenerāldirektors. direktors eh, E, civilās aviācijas administrācijā Francijā. Un Bel, tāpat arī Beļģijas civilās aviācijas administrācijas e, direktoru ir arī e, drošības programmu atbildīgais uh, šajā aviācijas konferencē. Un vēlos atgādināt kolēģiem, ka komisijas lēmums bija aicināt EKAK eh, izklāstīt savas aktivitātes eh, drošības un tehnoloģiju ziņā, it īpaši izvērtējot šķidrums skanerus, drošības skanerus jautājumus Eh, kas tika skatīti šī gada aprīlī parlamentē attiecībā uz atsacīšanos no šķidruma aizlieguma tranzīta pasažieriem un bāžas, kuras pastāv mūsu komitejā par to, ka līdzīgi var eh, notikt 13. Eh, gadā, kad būtu jāpabeidz uh, Eh, jāpabeidz eh, atsacīšanās no likuma aizlieguma. Un eh, arī ņemot vērā bāžas, ka deputāti visa šī aizlieguma attiecībā uz gēliem un šķīdrumiem saņēmuši dažādus vēstījumus par dažādiem tematiem. Un neviens mums nav sacījis, Eh, ka viņi būtu eh, nonākuši pie kādas eh, konkrēts vienošanās. Piemēram, mums ir iekārtražotāji, kur saka, iekārtas ir gatavas, mums ir atsevišķas valstis, konkrēti Francija, kura apgalvo, ka tās ir gatavas, citas, ka nav gatavas, citas valstis, kuras saka, ir gatavas, un vēl citas kuras ir gatavas uzņemt šīs mašīnas. Un, vārdu sakot, parlamentā ir e, neskaidrība par to, kurš tad runā patiesību. Un tādā veidā radās doma organizēt šo viedokļu apmaiņu par ar EKAK. Un es sveicu jūs šorīt visus, es nezinu, kurš no jums e, sāks prezentāciju, bet visi ir saņēmuši šo tekstu, tā būs arī redzama uz ekrāna, un kurš tad no jums vēlēsies iesākt? Es iesākšu, esmu Patriks Gandils, esmu EKK vicepriekšsēdētājs un Francijas civilās aviācijas administrācijas e, pārstāvis. Vispirms vēlos pateikties par iespēju kas tiek sniegta EKAK, jums izklāstīt tās nostāju šodien un strādāt ar Eiropas parlamentu. Es arī gribētu atvainoties um, Katalīnas Radu mūsu pārstāvs vārdā, kura šobrīd ir Singapūrā komandējumā un praktisko iemeslu dēļ nevar ierasties. Bet, lai apliecinātu to, cik mūsuprāt šī tikšanās ir nozīmīga. Es ierados kopā Franku eh, Durengsu, kurš pārstāv Beļģijas civilās aviācijas eh, administrāciju un kurš eh, sniegs prezentācijas pamat sādāļu. Mēs Izklāstīsim EKAK darbu attiecībā uz drošības jautājumiem un tehnoloģijas jautājumiem drošības ziņā. Es domāju, ka tas būs konstruktīvu dialogu sākums, jo, kā jau jūs sacījāt iesākumā, ir bijušas daudzas nesaprašanās šī temata sakarā. Mūsu prezentācijas sākumā tiks teiks minūti daži vārdi par to, kas īsti ir EKAK, un pēc tam mēs pāriesim pie drošības aspektiem un pie ar šķidrumu pārvadāšanu un ķermeņa skāru nepaskaitītiem jautājumiem, un beigās mēs nāksim klājā ar dažiem secinājumiem. Un tagad iesim pie nākošām slaida. Eiropas civilās aviācijas konference tika nodibināta 1955. gadā. Tā ir viena no reģionālām organizācijām. Varētu teikt, ka tā ir vissvarīgākā pasaulē, kas tika izveidota uh, eh, IKO un Eiropa domas ietvaros. EKAK tiek finansēta no dalībvalstu puses, tās dalībvalstu puses, kas vēlas panākt zināmu noteikumu un pasākumu harmonizāciju aviācijas ziņā savās 44 dalību valstīs, un tās strateģiskās prioritātes ir aviācijas drošība, e, drošība un e, e, pasākumu pasažieriem un arī apkārtējā vide. Par aviācijas drošību. EKAK vadlīnijas drošības ziņā ir noteikts atsaucas dokumentā, kas ir tā saucamais DOC 30, pastāv nu jau ilgus gadus, tas ir viens no pirmajiem dokumentiem, un sākotnējie noteikumi Eiropas Savienībā tika balstīti uz šo DOC 30. Šis dokuments nosaka detalizētus eh, elementus vairākos tematos, un tas saskan pilnībā ar Eiropas regulējumiem. Visas dalībvalstis, visās dalībvalstīs tas ir pieejams, tur ir arī pielikumi, kas eh, sniedz precīzas vadlīnijas, kuras dod iespēju piemērot drošības politiku. Arī praktisks atbalsts tiek piedāvāts dalību valstīm pateicoties vairākām operatīvajām programmām. Pirmkārt, ēkāk e, e drošības auditi, otrkārt, palīdzība sagatavojot un veidojot iekšējos darba dokumentus e, valstīs, un visbeidzot kopīgs izvērtēšanas process drošības materiāliem. Un es domāju, ka aptuveni puse dalību valstu izmanto e, šīs e, atbalsta sistēmas, kas ir ar nozīmīgu lomu 44 valstīs. Pāriesim pie nākošā attēla. Mēs strādājam tīklojumā pirmkārt starp dalību valsts civilās aviācijas administrācijām un uh, Mēs esam amatpersonas savās valstīs, un mums ir savas atbildības attiecībās drošību civilo aviāciju. E, tāpat arī, arī regulatīva atbildība. Mūsu eksperti piedalās EKAK e, e darba grupās un apakšgrupās, kas veido tehnisko standartu kopumu. Mums ir arī tāds darba veids, kas ir lielā mērā balstīts uz e, konsultācijām ar lidostām, ar pārvadātājiem, ar iekārtražotājiem un visām interesētajām pusēm. Mēs sadarbojamies ar Eiropas komisiju, kas praktiski vienmēr ir klātesoši mūsu sanāksmēs un uzklausīt, un mums ir formāls attiecības ar IKO un vairākām reģionālām organizācijām, piemēram, Ārābijas civilās aviācijas konference. Tāpat arī divpusējas attiecības ar ne Eiropas valstīm, kā Singapūru, kurš šobrīd atrodas mūsu priekšsēdētājs, un um, citām valstīm. Tas eh, piešķir mums globālu skatījumu uz drošības problēmām eh, pasaulē mūsu valstīs, bet tagad es došu vārdu kolēģim Frankam Durengsam, kurš vairāk izklāstīs par tehnisko pusi. Paldies, Patrika! Es turpināšu ar EKAK darba programmu. EKAK darba programma tiek sagatavota, pieņemta un ieviesta e, trīs gadu ciklā. Drošībai es izcēlu vairākus būtiskus elementus darba programmai. Viens, viena no lielākajām daļām e, ir atbalstīts pieprasīto drošības pasākumu ieviešanu dalībvalstīs, ieskaitot operatīvu operācijas un apmācību, lai tie atbilst Eiropas prasībām. EKAK eh, aktīvi strādā audita programmā EKAK dalībvalstīs, tā skaitā arī Savienotajās valstīs un Arābu Emirātos aktīvi strādā palīdzības programmās, kas tiek veidotas uz daudzpusēja vai individuāla valsts pamata, kas papildina uh, regulējošo darbu eiro, EKAK palīdz dalībvalstīm ieviest regulas. Un arī EKAK uh, ir ar apdraudējumu risku pieju aviācijas drošībai. Piemēram, jauni apdraudējumi, piemēram, kiberdraudi. Uh, un tāpat mūsu pieeja balstās uz ievainojumības izvērtējumu, kas tiek e, kopīgi veikti ar ņemot vērā kiberapdraudējumu vai apdraudējumu no uh, uh, izlidošanas zāles puses. Tāpat arī mēs uh, Esam izveidojuši kopīgu jumta programmu, par to vēlāk un sīkāk izklāstīšu šajā prezentācijā. Sadarbība ar citiem reģioniem tiek uzsvērta ar programmā EKK atbalsta reģionālās iniciatīvas tādas kā reģionālie e, semināri par konkrētiem tematiem, kapacitātes veidošana, iniciatīvas e, dalībvalstīs, informācijas Eh, izplatīšana, kvalitātes kontrole, eh, sadarbība ar valstīm tāpēc ir ļoti nozīmīga. Par tehniskiem raksturojumiem runājot. Mūsu EKAK tehniskā darba grupa ir starptautiski atzīts fórums, kur piedalās nacionālie eksperti tehniskos aspektos civilās aviācijas drošībām. Eiropas komisija balstās uz darba grupas devumu, eh, sagatavojot Eiropas regulas. Darba grupa veido eh, sprākstvielu draudu sarakstus, tehniskos eh, raksturojumus un testēšanas metodas, lai noteiktu, vai iekārta atbilst vai neatbilst Eiropas standartiem. E, apdraudējums sarakstī aprakstā sprākstvielu veidus, e, kā ar kādiem var saskarties, kas nebūtu nav viegli apzinoties, ka ir 44 valstu vienošanās apdraudējumu sarakstās, kur ikvienā ir savs apdraudējumu saraksts un liks uzsvaru uz vienas vai citas jomas balstoties uz nacionāliem apsvērumiem. Tāpēc mums ir izdevies tomēr panākt konsensu līdz šim. Mēs uzskatām, ka konsultācijas ar dažādām nozars e, e, jomām ir būtiskas. Mēs esam izveidojuši dažādas konsultāciju mehānismus, piemēram, informatīvas tikšanās ar iekārtražotājiem, kopīgā izvērtēšanas procesā, vai arī ražotājs sniedz prezentācijas tehniskajai darba grupai par eh, nākotnes uzdevumiem. Tāpat arī mēs esam piešķiruši novērotāju saturu komisijai un ne ekak valstīm tādām kā Izrēlai un Austrālijai, lai izmantotu viņu pieredzi tehniskajā ziņā un veicinātu starptautisku harmonizāciju tehniskiem standartiem. Par kopējo izvērtēšanas procesu runājot. Kopējais izvērtēšanas process eh, tiek balstīts uz eh, vienošanos starp 43 dalībvalstīm, lai dalītos informācijā un ir izveidotās eh, rokas grāmata, kur ir notikti, noteikti praktiski jautājumi procesa pārvaldībai. Ik viens struktūras loma, kopējās testēšanas eh, metodas sprākstvielu noteikšanas sistēmai, šķīdru sprākstvielu e, drošības noteikšanas un draudu noteikšanas sistēmai un skaneru jautājumi. Tāpat ir noteikti testēšanas centri, ko ir noteikušas nacionālās administrācijas un atsevišķi drošības skaneri sāk tiek testēt šogad. Testa rezultāti tiek ziņoti dalībvalstīm, lai tās saņemtu nepieciešamo informāciju iekārtu certificēšanai, ja tās to uzskata par iespējamu. Viens no mūsu pamatprincipiem ir caurskatāmība, un ziņojums regulāri tiek publicēts iekaktīmekļu vietnē. Standarts attiecībā uz katru iekārtu arī tiek norādīts mūsu tīmekļu vietnē. Kopējais izvērtēšanas process ir vienots Eiropā un balstīts lai, uz to, lai mūsu eh, dalība valstis varētu saņemt palīdzību certifikācijas procesā. Tas ir balstīts uz dalību valstu gribu, kurām ir izveidotas nacionālās testēšanas kapacitātes, lai labu varētu gūt plašāka kopiena un nav nepieciešamības dubultot pūliņus šajā jomā. Tad, kad vienošanās ir panākta, tad tiek izstrādāts tehniskās specifikācijas, tests tiek veikts un sagatavots ziņojums. Vienkārši process, kas nodrošina panākumus. Un šis process dod iespēju regulatoram un nozarei noteikt e, prasības un ierobežojumus konkrētajā situācijā, un arī virziens, kādos jāveic turpmākie pētījumi, runājot par šķidrumiem, aerosoliem un gēliem. Šī prezentācijas sadaļa attiecas uz šķidru aerosolu un gēlu iekļaušanu, e, skrīningu prasības, uh, kontekstu apdraudējumu ieviešanas jautājumus. Par saturu runājot. Jūs atceraties, ka 2006. gadā apvienotie karalistē šie draudi tika identificēti, ka teroristi plānoja uzspridzināt eh, lidojumā vairākas lidmašīnas, ienesot uh, lidmašīnā šķidra veida sprākstvielas. Apsūdzība tika izvirzīta 2010. gadā. Tā laika drošības pasākumi nespēja noteikt šķidrās sprākstvielas, it īpaši. Uh, nespēja tās diferencēt no cita veida šķidrumiem. Nekavējoša reakcija, ņemot vērā tēks tehnisku risinājumu nesamību, bija ierobežot šķidrumu, aerosolu un gēlu pārvadāšanu pasažieru rokas bagāžā. Reakcija bija meklēt atbildi pār uh, baudīt šķidrumus, kas tiek pārvadāt rokas bagāžā un iestrādājot noteikumus Eiropas Savienības regulējumus. Darba grupa arī izveidoja metodu, lai testētu uh, sprākstvielu noteikšanas sistēmas, kas tika veikts 2009. gadā. 2009. gadā EKAK ģenerāldirektori vienojās noteikt EKAK uh, laks eh, testu programmu un uzsākt laboratorijas mērījumus. Tā bija otrā programma pēc uh, eh, sprākstvielu noteikšanas sistēmas uh, programmas. Attiecībā uz sistēmas sniegumu. Mēs varam to raksturot četros tipos. A tips tikai individuālus konteinerus, B tips e, šķidruma konteinerus e, un e, tie paliek noslēgti. Tā, tālāk iespējams C tips pārbaudīt vairākus konteinerus un D-tips spēj tos pārbaudīt rokas bagāžas iekšienē. Tiek izmantota vienota tehnoloģija, un šeit piedalās Šveices centrs, Fed, Vācijas federālās policijas centrs un Nīderlandes TNO eh, institūts. Eh, pārbaužu ziņojumi tiek ziņoti dalību valstu administrācijām un zināma daļa informācijas ir pieejama EKAK tīmekļu vietnē. Par iekārtu sniegumu A, B un C testi tiek veikti kopš 2010. gada maija. Ir notikušas divas testu kampaņas 2010. gada augustā, septembrī un šī gada februārī. Ir pārbaudīts vairāk nekā 25 sistēmas. Turpinās trešā kampaņa, kas tiks pabeigta. D-tipa testēšana, kas spēja pārbaudīt šķidrumu konteinerus bagāžas iekšienē, tiks uzsākta šī gada beigās un divu kā abu kampaņu rezultāti. E, nu, e, ir norādījuši, ka vairāki tipi e, pārbaudēm atbildi Eiropas standartiem. Šis katalogs ar lēc turpinās tikt papildināts un ražotāji nepārtraukti uzlabo esošo lēc. Uh, sniegumu, taču ik viens eh, pasākums prasa laiku un ir iekārts jāuzlabo, lai varētu nodrošināt šķidru sprākstvielu uh, noteikšanu. Tālāk par ieviešanas pasākumiem. Šķidrumu uh, eh, pārbaudei ir arī ietekmi uz uh, to ietekmē dažādi starptautiskā aspekti, pasažieru pārvadātāja aspekti, piemēram, ir jāievieš lidostās lag pārbaudas centri, viņiem ir jāizvan, jāizvēlas, kādas iekārtas tie iepirks, ir jāpie, jāpārkārto kontrolu punktu organizācija un jā. Ja, izgatavo standarta op operāciju procedūras, e, kas dod iespēju šīs pārbaudas veikt. Arī pasažieriem ir jātiek informētiem, lai varētu e, sagatavoties skrīningu operācijām. Un neskaidrības un viendabīguma trūkums par procedūrām dažādās lidostās un dažādos galamērķos e, varētu negatīvi ietekmēt pasažieru uh, ceļošanu, apgrūtināt sagatavošanos un krietni vien mazināt to labumu, ko varētu gūt no šķidruma pārvadāšanas atļaušanas. Tālāk par operatīviem jautājumiem runājot, ar kuriem saskaras eksploatants, runājot par kontrolu punktu sagatavošanu, nepieciešamības ir atšķirīgas vai tie notiek centralizēti viens uz visu terminālu, vai decentralizēti viens eh, pie eh, izejas uz lidmašīnu. Un eh, tāpat arī izvēloties iekārtas operatoram ir jādomā par to, kāda veida A, B vai C E, tips tiks iegādāts, kāda veida, kā, vai konteineri tiks skatīti atsevišķi, un e, lidostai ir jādomā par e, to, ka tiek mazinātas nepareizas vai maldīgas trauksmes izcelšanās. Runājot par rūpnieciskiem aspektiem, ražotājs eh, pieliks eh, pūliņus, lai mazinātu maldīgas trauksmes izcelšanos. Eh, A un B sistēmas, kas attiec tikai tik uz lēc e un izmantot e, šķidrumu uh, skrīningam. C un D sistēmas savukārt varētu noteikt arī cietas sprākstvielas un ražotājs gribētu pietiekams noteikšanas kapacitātes gan šķidrām, gan cietām sprākstvielām tajā pašā laikā. Uh, Eh, samazinot eh, nepareizas maldīgas trauksmes līmeni līdz minimumam. Tāpat arī ražotājiem ir eh, jānodrošina līdz pieejamība uz noteikto 2013. gadu. Nacionālajām administrācijām ir jānodrošina draudu mazināšana, šķidrumu konteineru skenēšana līdz noteiktam standartam iekārtas, kas ir jāievieš un jānodrošina tas, kas eh, skrīninga procedūras eh, ir vientapīgas Eiropas Savienībā. Gadījumā, ja Nacionālā administrācija uzskata, ka skrīninga procedūras nedied pietiekamu riska mazināšanu, tad tā var lemt par eh, stingrākiem pasākumiem pēc tam, kad risks tiek izvērtēts nacionālā līmenī, lai varētu aizsargāt savus pilsoņus. Kādi būtu īstermiņa izaicinājumi? Mēs uh, uh, domājam, ka līdz noteiktajam 2013. gada aprīlim mēs varēsim ieviest attiecīgās iekārtas šķidrumu kontrolēju. Eh, risinājumi ir jāuzrauga un arī EKAK e, turpina intensificēt savus e, e, testēšanas pasākumus, un lidostām ir, ko tās uzraudzīs Nacionālās civilās aviācijas administrācijas, ir jānosaka savi ieviešanas plāni un jāpiemēro kontrolpunktu uh, aprīkojums. Tāpat arī ir jāuzrauga tas, lai skenēšanas režīms darbojas Eiropas līmenī. Jautājumi, kas tiek identificēti starptautiskā līmenī, ir jāatrisina ar koordinācijiem pasākumiem līdz noteiktajam 2013. gada termiņam. Pasaules līmenī ir jānodrošina tas, ka drošības pasākumi ir harmonizēti un lai nebūtu atšķirīgi drošības pasākumi, kas tiek piemērot atkarībā no galamērķiem. Mūsu nākamais temats ir drošības skaneri. Drošības skaneri ieviešana ir agrīnākā <clears throat> fāzē nekā šķidrumu skaneri. Tiek gatavoti snieguma standarti un atbalstīsim ieviešanas pasākumus. Un tagad turpmākajos attēlos redzēsim pasākums, kas e, notiek ņemot vērā nesenu notikumu attīstību un identificēsim nākošus soļus veiksmīgai ieviešanai, kas ir īstermiņa izaicinājumi. Vienkārši izklāstots. Pasažieru skanēšanas mērķis ir nodrošināt to, ka Viņš nepārvada aizliegtas priekšmetus. Esošās skanēšanas metodas ir ierobežotas, ieskaitot eh, to, kā pārmeklēšana uh, ar roku iztaustīšana ir ļoti intruzīva un vien ar ierobežotu iespēju noteikt anomalitātes. Tāpat arī pieaug uh, pasažieru skaits un pieaug nemetāla priekšmetu skaits. 2008. gadā EKAK uh, tehniskā darba grupa izstrādāja uh, standarta projektu skaneriem, kas nosaka dažādu kategoriju apdraudējumu. Līdzīga pieeja tika aprakstīta šķidrumiem pēc apdraudējuma saraksta pieņemšanas e, tiek pieņemts 2008. E, gadā procedūras. E, Bez tam dalībvalsts veic arī izmēģinājumus. Nīderlandē, apvienotajā karalistē jau tiek izmantot jaunās paudzes skeneri. Un Izmantojot tos, tiek mm, ievākt papildus informācija par tehnisko un rīcības progresu, operatīvo progresu. Notiek informācijas apmaiņa ar ASV transporta drošības administrāciju. Tas viss nodrošina to, ka mēs rīkojamies konsekventi transatlantiskajā koridorā, certificējot drošības iestādes. 2010. gada maijā IKAK jau bija gatavs ieviest pārbaudas programmas drošības skeneriem. Uh, Uh, un uh, tādējādi tiek paaugstināti drošības standarti Eiropas Savienībā. EKAK pilnībā sadarbojas ar Eiropas komisiju un ar Eiropas komisijas apvienoto zinātnes un pētniecības centru šajā jomā. Mums ir īstermiņa izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā, lai mēs veiksmīgi varētu ieviest drošības skenerus tad, kad tie tiks atļauti. Piemēram, mums ir vesels saraksts ar dažādiem skeneru tipiem, kas ir pārbaudīti. Mēs izstrādājam vadlīnijas par to lietošanu, izplatām paraugu praksi lidostu starpā, apmācām darbiniekus un ļoti svarīgi ir atzīmēt nozīmēt to, ka mēs informējam arī pasažierus. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka Eiropas Savienība pieņem noteikumus. Pagājušo nedēļu regulējušā komiteja pieņēma regulu par šiem te skeneriem. Tas ir būtisks solis uz priekšu. Mēs gribam aicināt iekārt ražotājus, intensificēt zinātniskos un pē pētījumus, lai varētu automātiski nākotnē noteikt vēl vairāk uh, draudus, un sistēmas varētu automātiski analizēt ievākto informāciju. Tā, lai varētu pamatīgāk izpētīt tās zonas, kurās ir, ir atklāts anomālijas. Un nobeigumā es gribētu teikt sekojošo. EKP pieeja aviācijas drošībai balstās uz vairākiem svarīgiem punktiem. Pirmkārt, mums ir nepieciešams nodrošināt patiesu drošību saskaņā ar to, ko no mums sagaida pasažieri. Pārēja uz jaunu drošības modeli ir absolūti nepieciešama. Tajā ir nepieciešams ieviest gan drošības pasākums, gan arī pārbaudas punktu pārbaudas vietu uzlabošanu no to operatīvā viedokļa. Mums jāmācās no pagātnes kļūdām. Uh, pasažieri ir jāinformē jau regulas pieņemšanas un īstenošanas sākotnējos posmos. Otrakārt, mūsu pieeja jābūt balstītai uz riskiem. Mēs izmantojam jaunu tehnoloģiju, kā piemēram neparedzamību un tehnoloģiju. Uh, ko, mēs nemet, ko mums nemitīgi ir jāuzlabo, pamatojoties uz iegūto pieredzi un zinātniskiem pētījumiem. Treškārt, mums ir jāizvieto tehnoloģija arī e, domājot par pasažieriem un sabiedrību kopumā, jāpārliecina viņi par to, ka cilvēks ir uzmanības centrā. Eiropā ir svarīgas tādas vērtības kā privātums un tic, uzticēšanās. Ši, šīs vērtības mēs nedrīkstam uzskatīt par pašas par sevi saprotams. Ir jāņem vērā m, mm, tās mācības mācības, ko esmu smēlušies dažādos pasaules reģionos. Mēs nedrīkstam izturēties pret riskiem un draudiem tā, ka sabiedrība pilnībā zaudētu savu uzticēšanos mums. Nav nekāda iemesla, kādēļ mēs nevarētu Eiropas pamatvērtības ņemt vērā, veicot zinātniskos pētījumus un izstrādāt jaunas tehnoloģijas. IKAK šādu pieeju pilnībā atbalsta un turpinās to aizstāvēt. Mums ir ļoti svarīgas pasažieru tiesības šajā jomā. Uh, Ceturtais pamatprincips - ietekmes novērtējums, kas ir jāveic pirms tiek veiktas kādas reglamentējošas vai praktiskas izmaiņas. Mēs nevaram katru dienu mainīt noteikums, ja vēlamies darboties ilgtspējīgi un efektīvi. Ātra likuma pieņemšana reti, kad izrādās produktīva. Ietekmes novērtējums ir lieliska iespēja definēt jaunas idejas, tanīpat laikā arī īstenot drošības mērķus, tā lai tie būtu praktiski, arī viegli īstenojami un saprātīgi. Un visbeidzot, pēdējais pamatpīlārs mums ir e, jāveicina savu kapacitāti, jāaudzē tā, izmantojot reģionālās partneru attiecības, kas palīdzēs mums atrisināt dažādu briesmu saknes. Mums ir jāsaprot kulturālās atšķirības un jāveicina informācijas apmaiņa ar partneriem. Mēs nedzīvojam uz salas. Uh, kurā mēs būtu pilnīgi neskārti no dažādu citu reģionu uh, darbības, vai tā būtu likumdošanas darbība, vai arī mm, dažādu likuma pārkāpēju darbība. Aviācija ir globāls tīkls, un tādēļ tai jāre, jārēķinās ar dažādu globālu mērogu risku esamību. Mums tas jātiecina gan uz pasažieru pārvadēm, gan kravu pārvadēm. Mums jāatbalsta reģionālās sadarbības iniciatīvas, kuru mērķis ir vairot ceļojošo sabiedrību sabiedrības drošību. IKAK ļoti aktīvi iesaistās šajā sabiedrībā un vēlas arī nākotnē sadarboties ar Eiropas komisiju un ar citām pusēm. Gribētu pateikties jums par šo iespēju jūs šodien uzrunāt komitejas sēdē. Es labprāt jums piedāvātu sīkāku tehnisku aprakstu par mūsu darbību, ja komitejas darba kārtībā būtu iespējams to iekļaut. Ja jūs vēlties tehniskas specifikācijas vai detaļas pār uh, e, iekārtu testēšanu, tad mēs gribētu jūs iepazīstināt ar to slēgtā sēdē. Mēs labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem. Mēs arī ceram, ka šī sēde ir iesākums tālākam dialogam nākotnē. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Patrika Gandī, Patrišas Reverdi un manā vārdā es gribu teikt, ka mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Very... Paldies par ievadrunu, par prezentāciju. Ir pieteikšies vairāk runātāji. Mēģināsim ievērēt, ievērot mums atvēlēto laiku. Es gribētu aicināt runātājs nepārsniegt trīs minūšu runāšanas laiku, jo tad mums radīs iespēja, radīsies iespēja uzklausīt arī īkāk pārstāvju atbildes. Lūdzu deputātiem ne vairāk kā trīs minūtes. Degrandes kungs. Sí, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies runātājiem par Eh, izklāstu par EKK. Kāpēc man šie jautājumi liekas ļoti nozīmīgi? Kā jau runātājs zina, pagājušā nedēļā parlaments rieģēja uz komisijas priekšlikumu un paziņojumu, saistībā ar eh, iniciatīvu ziņojumu, kurā mēs eh, skatām civilās aviācijas drošības jautājumus. Mēs izteicāmies par E, ķermeņskaneriem, par šķidrumiem. Un pēc tam komisija e, arī paud savu viedokļu komitoloģijas kārtībā, lai gan mēs gribētu tomēr, ka tas būtu kā likumdošanas priekšlikums, katrā ziņā mums ir lēmumu ietvars, kas nevar tikt attālināts no e, tehniskajiem lēmumiem. Un kā referents šajā ziņojumā ļoti lielā ņē, vērā ņēmu vērā pētījumus, diagnozes un um, to, ko bija lēmums konferences. Runājot par uh, šķidrumu tēmu. Es negribētu atgriezties jau pie izlietā ūdens, ko mēs nevaram sasle, sasmelt, bet uh, mēs 21. Eh, eh, aprīlī pieņēmām eh, lēmumu, lai varētu daļai atvieglot taksfrī jautājumus, un leģitīmi vairākas dalībvalsts, vairākas lidos, tas izlēma, ka šobrīd nav nepieciešams diskutēt šos jautājumus, taču ir skaidrs, ka ņemot vērā konferences ziņojums, ka, ka pastāv adekvātas tehnikas lai, un e, tehnoloģijas, lai ieviestu šo mehānismu e, darbību. Un es gribētu, lai konference izsakās, lai no tehnoloģiskā viedokļa pastāv efektivitātes ziņā runājot šādas sistēmas. Taču it īpaši mēs interesējamies, jā, es gribu teikt, ka mēs esam pāršķīruši lapusi, bet kādas tad ir reālās garantijas tīri tehniski, lai 2013. gada aprīlī mūsu rīcībā ir sistēmas, kas ir note spējīgas caurskatīt rokas bagāžā šķīdrumus, cietas vēlas, kas varētu radīt briesmas un kas kas varētu tikt eh, nošķirti no eh, konvencionāliem šķidrumiem un kas varētu neap, eh, novērst apdraudējumu aviācijai. Tie ir būtiskākie temati. Un mēs pozitīvā veidā esam saņēmuši devumu tajā ziņā, ka tiek norādīts, ka tehnoloģija attīstās, ka katru dienu sistēmas tiek pilnveidotas, kas ir, protams, apsveicami. Uh, Bet es nezinu, vai šodien mēs varam skaidri sacīt, ka 2013. gadā šīs sistēmas būs mūsu rīcībā. Katrā ziņā parlaments jau sacīja, ka 2012. gadā mums ir jāpārbauda, vai tas būs iespējams, un es gribētu, lai e-konferences tiek atbildi. Tālāk par skaneriem runājot, mēs saskaramies ar līdzīgu situāciju konference jau ir sagatavojusi sistēmas ļoti atšķirīgas, bet es vēlētos norādīt, ka parlaments jau ir norādījis, kas ir vēlams, kas nē. Turklāt mēs īpaši paužam interesi par sistēmām, kas Eh, ir ar pievienoto vērtību, kas ir proporcionāls riskiem un kas tiek eh, pilnveidotas, lai varētu īstenot savas funkcijas. Un mans pēdējais jautājums. Kādas ir attiecības ar savienotajām valstīm tehnoloģiskajā ziņā? Jo pastāv liela atšķirības starp lietām, par ko mēs runājam šeit, un ko izmanto savienotās valstis, kas E, kas ir savstarpēji nesavietojams konkrēti e, attiecībā uz attēlu izmantošanu. Liels paldies! E, jūs izturēties pret savu laikā jau referents. Aicināšu citus deputātus tomēr ievērot trīs minūšu ierobežojumu. Elka Drāvikungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es no savas puses arī gribētu pateikties viesiem par prezentāciju. Secinājumi šķiet ļoti pozitīvi. Mēs visi esam vienisprātis, ka ir nepieciešama tāda drošība, kas respektē privātumu un izmaksas. Gribam, lai visi ieviestu šos pasākumus vienādi, taču realitātē jau nevienmēr tas tā notiek tik rožaini. Man pieredze pēdējo gadu laikā liek man teikt, ka ļoti bieži mēs tomēr atpaliekam no notikumiem pasaulē. Pēkšņi kaut kas notiek, un mums tūlīt pat ir jāpieņem lēmumi, jārēķē, un mums nav iespējas pamatīgi pārdomāt tās sekas, kādas šiem lēmumiem var būt, tos ieviešot praktiski. Nevienmēr mēs eh, domājam par izmaksām, par to, kā tas atsauksies uz pasažieriem un tā tālāk Man pašam vēlētos, lai būtu plašāka Eiropas drošības stratēģija, kurā iesaistās arī visi mūsu partneri. Es nezinu, vai būtu iespējams izstrādāt šādu stratēģiju. Vai jūs, kas pārstāvāt EKAK, mm, nedarbojaties m, mm, tomēr diezgan izolēti, vai dalību valstu drošības eksperti E, jūs nesniedz informāciju vienpusīgi. Varbūt jūs viņiem, jūs viņus arī varat informēt par to, kā viņu idejas varētu tikt ieviestas praksē vai nē, un cik tas izmaksātu. Es esmu priecīgs, ka tehnoloģijas e, strauji tiek izstrādātas, bet par to jūs mums stāstījāt jau pirms diviem gadiem. Jūs teicāt 2010. vēlākais 2011. gadā būšot tādi skaneri, kas palīdzēšot e, atpazīt dažādus šķīdrumus, atšķirt kaitīgos no nekaitīgiem, drošos no bīstamajiem. Tas nav noticis. Tagad ir jauni termiņi nosprausti 2013. gads, kā mēs dzirdējām. Es ceru, ka jaunās vienošanās, kas šķiet ir noslēgtas, ļaus mums šo termiņu ievērot 2013. gadu. Man ir vēl kāds jautājums. Tas attiecas uz EKAK attiecībām ar Eiropas Savienības regulām. Ir eh, e, Nacionālo ekspertu komiteja, piemēram, kas pieņem dažādus noteikumus Eiropas Savienībā. Šos noteikumus šis parlaments var apstiprināt vai neapstiprināt. Mēs varam uzlikt savu veto. EKAK ir 44 dalību valstis. Iespējams, ka dažas uh, dažas personas darbojas gan ECA, gan arī šajā te Eiropas komitejā. Es gribētu dzirdēt, kādas ir attiecības starp šīm divām struktūrām. Pēdējais jautājums. Kā jūs kontrolējat jūs izstrādāto noteikumu izpildi? Eiropas uh, Savienībā Eiropas komisija uh, uzrauga likumu un noteikumu izpildi. Mēs bieži vien esam ļoti kritiski, mēs redzam, ka dalību valstīs ir diezgan liels atšķirības tajā, kā tiek ieviesti dažādi noteikumi. Jums tas acīm redzot ir vēl grūtāk, jums ir 44 dalību valstis, varbūt jums ir vēl lielākas problēmas, vai jūs kontrolējāt likumu eh, noteikumu ievērošanu, jeb šie noteikumi paliek tikai uz papīra. Paldies, Fosters! kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies EKAK pārstāvjiem par to, ka ieradāties pie mums. Jūsu prezentācija bija ļoti pārdomāta, tā izraisa arī mūsos ļoti dziļas pārdomas. Iesākumā eh, gribētu jums pastāstīt, ka šajā komitejā mēs eh, izstrādājām jau ļoti sen dažādas drošības ziņojumus. Es biju savukārt referenti jautājumā par 11. septembra Amerikā. Uh, Mēs cieši sekojam arī tam, ko EKAK dara. Mūsu mērķis ir tāds, ka mēs vēlamies Eiropā vienas pieturas drošības sistēmu. Tas šobrīd nav iespējams. Ir tādi pasažieri, kas iziet drošības pārbaudu A valstī, pēc tam viņiem tā ir jāiziet arī B valstī, kaut arī viņi atrodas Eiropas Savienības teritorijā. Visas valstis ir EKAK dalība valstis. Ceļojuma beigās pasažieri ir ļoti noguruši. Mēs vēlamies uzlabot sistēmu. Un, manuprāt, arī Eiropas komisija to vēlas. Un tādēļ es savā runā pirmkārt runāšu par, par šķīdrumiem. Komisija šodien nekomentē situāciju. Taču tā ir tāda. Viss vēlējās, lai līdz 2011. gadam šis 100 mm ierobežojums tiktu atcelts. Taču mēs to nevaram atcelt. Uh, Kādas mums ir iekārtas? Mazās lidostās varētu AB vai C skenerus ievies no tiem, ko jūs šeit aprakstījāt. Jo tur iespējams var aicināt cilvēkus izņemt no somām dažādus šķidrumu konteinerus. Bet dēskeneri vēl nav gatavi, un lielajās lidostās var iedomāties tikai tos, jo lielās lidostās ir ļoti garas rindas pie drošības kontrolas, un pasažieri nevar ņemt ārā no rokas bagāžas visādas pudelītes. Es nebiju pārsteigta, ka 2011. gadā dēskeneri nav gatavi, es priecētos par to, ja tie būtu gatavi 2013. gadā priekšsēdētājs un mēs, e, citi deputāti šajā komitejā, esam redzējuši ļoti dažādus iekārtu veidus. Eka mājaslapā ir informācija par pieņemamām, nepieņemamām iekārtām. Vai lidu, lidostas labi orientējas šajā visā informācijā? Tā ir ļoti, ļoti plaša. Vai lidostas zina, kādas iekārtas tās var jau tagad ieviest? Tālāk par cilvēku skeneriem, cilvēku ķermeņa skeneriem. Jūs zināt, ka mums ir ļoti daudz diskusiju šeit bijis par dažādiem aspektiem. Dažādi uzņēmumi mums mēģina pārdot savu iekārtu šobrīd. Šajā komitejā mēs skaidri esam izteikušies, ko mēs nevēlamies neskatoties uz dažu dalību valstu piedāvāto it kā medicīnisko pretējo informāciju. Mēs nevēlamies, lai būtu visu laiku rengena eh, stāri izmantoti Eh, ir daudz cilvēku, kas nevēlas eh, apstaroties visu laiku, ja tas nav nepieciešams medicīnisku pasākumu ietvaros. Šīs te iekārtas ir ārkārtīgi uh, dārgas, un varbūt tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ 2011. gadā ļoti daudz kur tās nav ieviestas. Atgriežoties pie cilvēku ķermeņa skenēšana, mums ir nepieciešama efektīva sistēma. Mēs nevaram tikai ar refleksiem atbildēt uz katru problēmu. Uh, Iespējams, ka mums visiem vajadzētu veikt magnētiskā rezonansi, ja tiek uh, atklāts, ka kādam ir kaut kāds dzels, kaut kāds dzels priekšmets tūļ ķermenim, bet varbūt viņš ir norījis to. Bet vai tāda sistēma ir pieņemama? Tā ir neproporcionāla. Domāju, manuprāt, Eh, iekārtām ir jābūt tādām, lai nevajadzētu pārāk daudz izņēmumus, jo kāda jēga ieviest iekārtu, ja 50% pasažieru nedrīkstēs izmantot šīs iekārtas, jo viņi būs stāvoklī, viņi būs bērni vai viņi būs eh, gados veci cilvēki. Tūlīt arī beigšu priekšsēdētāji. Iekārtām ir jābūt tādām, lai visi cilvēki var iet cauri šiem skaneriem, neatkarīgi no viņu vecuma vai medicīniskās vai veselības stāvokļa. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam ieviest efektīvu papildus iekārtu. Bet, ja cilvēki varēs tikai brīvprātīgi izmantot šos vai iet cauri šiem skaneriem, tad kāda jēga šīm garajām? Eh, diskusijām. Un pēdējais jautājums ir kāda, kādas ir jūsu attiecības ar EAS, Eiropas gaisa drošības aģentūru? Rikē kungs, nākamais jautātājs. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, Ekāk, par izklāstu. Es um, apzinos cik sarežģīti drošības ziņā noteikti objektīvus standārtus, jo drošības eh, apsvērumi atkarīgi no dažādiem, citi, eh, dažādiem eh, tīri geogrāfiskiem citiem aspektiem. Un man ir daži jautājumi EKK pārstāvjiem. Pirmais jautājums. Cik liela būtu pieļaujamā kļūdu cik liela kļūda būtu pieļaujama šķidrumu skanerus C vai D tipus, un ja ir šī kļūda, eh, kāda ir procedūra, vai tiek pārbaudīts, eh, vai tiek evakuēti pasažieri, tiek izsaukti sapieri, jo, ja ir daži procenti šādu, šādas kļūdas, tad katru reizi ir jāievieš procedūras un tādā veidā var pilnībā bloķēt lidostas. Otrais jautājums. Vai ir jautājumi attiecībā uz dažādu uh, tipu skaneru noteikšanas kapacitāti pie, attiecībā uz pieņa, e, pie, pie izmantojamo spektru un Visbeidzot, vai EKAK ir noteicis standārtu drošības skaneriem? Un kā, eh, kāda testi notiek šajā sakarā? Ajāla Sendere uz trim minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties EKAK pārstāvjiem par izklāstu un trīs jautājumi no manas puses. Pirmkārt, ja konkrētāk varētu e, notiek, kas piedalās skaneru izveidošanā. Protams, eksperti, bet notiek konsultācijas ar iesaistītēm pusēm, tā skaitā pasažieriem, jo e, ir jānonāk pie drošības, ņemot vērā pasažieru gaidas. Kādas, kādu veidu konsultācijas notikušas tālāk? Kā varētu norādīt, kā no teorijas testi eh, tiek pārcelti uz lidostu realitāti? aktivitātēm e, mazos, mazās lidostās, sezonu lidostās un kādi termiņi ir? Jūs sakāt, ka D-tips, tas, kurš reāli izvairītos no e, Somas nepieciešamības, Somas atvēršanas nepieciešamības, kas ir vislielākā problēma pasažieriem, jūs sacījāt, ka testi sāksies no 2011. gada beigām, un kad eh, tas pabeigts, kāds termiņš ir paredzēts šim testam. Un noslēgumā jūs runājat par to, ka jāmaz, jāminimizē Eh, gaidīšanas laiks un ietekmes pasažieriem. Un eh, kādas ir atšķirības starp eh, situāciju abos Atlantijas krastos un, un, un, un, un, un, un vidusjūras abos krastos, bet ja mēs runājam ne tikai par, par šķidrumskaneriem, bet piemēram, vienā lidostā liek izņemt datoru no somas, citā neļauj to izņemt no somas, ir jānosaka kaut kas vienāds, lai E, pasažieri e, nejustos apjukuši, nejustos diskriminēti. Un e, kā notiek komunikācijas? Redzu, ka jūs izaicinājumu vidu esat nolikoši saziņa ar pasažieriem. Kāda ir jūsu konkrētie ieteikumi? Jo, manuprāt, ka pilnīgais apjukuma eh, iespējas un diskriminācijas eh, sajūta nepamet pasažierus daudzās lidostās, kas radīs lielāku hausu un lielāku nedrošības sajūtu. Paldies! Paldies! Nā, nā. Frankenstein, kungs, lūdzu. Nicht von meiner Redezeit ab, das Frankenstein. Ne? Äh, Lūdzu, nenoņemiet no mana runāšanas laika šo uzvārdu labojumu. Man sauc Flekenšteina kungs. Lielas paldies par prezentāciju un par to, ka jūs solījāt mums sīkāks un detalizētāku informāciju piedāvāt eh, slēgtām durvīm. Kaut arī neesam politiķi, mēs labprāt uzklausītos. Ir četri svarīgi punkti, ko jūs pateicāt. Pirmkārt, ietekmes ievērtēšana pirms skeneru ieviešanas, otrkārt, veselais saprāts jums ir svarīgs, treškārt, skatīties, kāda ir starptautiskā reakcija, un ceturtkārt, ņemt vērā pasažieru intereses. Ja katreiz šīs lietas tiktu ņemtas vērā, tad es domāju, ka mums var Eiropas parlamentā nebūtu tik garas debats. Es jums gribu uzdot trīs konkrētus jautājumus. Pirmkārt, uh, Man īpaši neinteresē tas, kā darbojas šie ABCD skeneri. Es eh, nezinu, vai jau tagad ir uzstādīta A un B tipa skeneri. Es nevēlos, lai lidostas tērētu veselus kalnus naudas, eh, lai šodien ieviestu kaut kādus vienus skenerus un pēc diviem, trešiem gadiem ieviestu atkal citus jaunākus paudzes skenerus, kas eh, neliks pasažieriem vairs vilkt ārā no somā vismazākās pudelītes. Cerams, ka skaners D sāks testēt 2011. gadā, bet vai tas ir realistiski, ka 2013. gadā tos jau varēs ieviest? vai šis termiņš varēs tikt ievērots. Tālāk par cilvēku ķermeņa skenēšanu un skeneriem. jūs esat paredzējuši arī tos izmēģināt, ir vesela programma. Jūs teicāt, ka dalību valstīs jau esot informācija par šiem skaneriem, piemēram, Nīderlandē, un jūs izmantošot eh, šo informāciju. Vai jūs varētu sīkāk paskaidrot, kādi ir šie rezultāti? Es esmu no Hamburgas. Uh, Droši vien neko daudz jums nevar pastāstīt par skeneriem tur, jo Hamburgas lidosta ir ļoti liela. Ja ir vairāk kā simts pasažieru, tad viņi skeneri vienkārši neizmanto vairs, jo savādāk viss nokavētu savus lidojumus. Kā notiks šī skenera ieviešana un izmantošana? Eh, vai jūs varētu arī, eh, vai jūs arī rekomendēsiet lidostām kādus tipus vajadzētu, kādu skeneru tipus izmantot? Paldies, nākamais runātājs Kūna kungs. Jā, paldies, priekšsēdētājs runāšu īsi. Šobrīd mēs esam tādā attīstības stadijā, kad drošības līmenis tiek aizvien paaugstināts no 98% līdz 99% mēs to gribam pacelt. De Grandis Paskolkungs kā referents jau ļoti skaidri teica, ka mums ir ļoti sarežģīta situācija, jo ir kombinētais transports, kur tiek pārdāt gan pasažieri, gan arī preces preču pārvadāšanā drošībai arī ir īpaša nozīme. Mēs esam veikuši dažādus izmēģinājumus. Pirms dažiem mēnešiem daži no tiem bija slepeni izmēģinājumi, tie dod zinām informāciju. Ir arī certificētie kravu pārvadātāji. Ko EKAK domā par šo te dažādo pārvadātāju grupām? Vai jūs gribētu galveno uzmanību vērst tieši uz konkrētiem pārvadātājiem vai uz konkrētu preču pārvadātājiem. Kādas ir jūsu tehniskās iespējas? Es domāju, ka eh, Kravu pārbaudījumi ir ļoti svarīgs aspekts. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir arī daži komentāri. Pirmkārt, man bija ļoti interesanti jūsos klausīties un skatīties jūsu prezentāciju. Ir vesela virkni jautājumu, kas rodas pēc šīs prezentācijas. Daži deputāti tos jau pieminēja. Manuprāt, ir kāds jautājums, kas īpaši izceļas. Es neesmu pārliecināts par to, vai EKAK. E ir izveidojis kādus detekcijas standartus skeneriem, vai ir tādi kā pamata postulāti vai galvenie standarti, kādiem ir jābūt skeneriem? Lūdzu, pastāstiet, vai tādi pastāv. Otrakārt, savā prezentācijā jūs teicāt, ka ātri pieņemta tiesība akti parasti ir slikts kvalitātes tiesība akti. Mēs šeit jums nevaram piekrīt. piekrist. Vai jūs runājat pietiekam daudz ar dalību valstīm? Tās dalību valstis, kas pieņem mm, ātrā likumdošana parasti top tieši dalību valstīs. Vai tās jūs uh, kritizējat vai jūs runājat ar tām? Nekad nedrīkst novērtēt par zemu arī ASV mēģinājumus atkal izgudrot jaunus uh, divriteņus. Uh, Vai EKK izdara spiedienu uz savām dalību valstīm, aicinot tās pieņemt kvalitatīvu likumdošanu? Tālāk par sadarbību ar ASV. Kāda tieši tā ir? Viens no notikumiem, kas noveda pie aprīļa farsa, bija tas, ka ASV pēdējā brīdī šķiet mainīja domas un radīja šīs problēmas. Mūsu komiteja Eiropas parlamentā ļoti stingri vienmēr ir uzdevusi jautājumu, vai kāds nemitīgi iesaistās dialogā ar ASV par šiem jautājumiem, vai ir patiesa sabied, sadarbība, nevis tā, ka <laughs> amerikāņi tikai pasaka, un tagad leciet, un eiropieši grib zināt, cik augstu tad ir jālec. Vai mums ir divpusēji, divvirzienu saziņa ar ASV, un nevis tikai diktāts no ASV puses, eh, kas novedīs atkal pie jaunas aprīļa eh, situācijas. Un pēdējais. Iespējams, eh, EKAK pārstāv būs jutuši pie šī komiteja ļoti skaidri izsaka savu skepsi attiecībā uz to, ka 2013. gadā tiks ieviesti uh, skeneri. Jūs mūs nevarat vainot, šī neticība ir gluži dabiska. Uh, Mēs gribam zināt, vai tas ir iespējams no tehniskā viedokļa, lai jūs atbildētu jā vai nē. Ja tas ir iespējams, tad labi ķersimies pie darba. Gribam dzirdēt no jums skaidru atbildi. Un tad vēl pats pēdējais, ko gribētu teikt, ir par testēšanu un pārbaudīšanu. Es saprotu, ka ir nepieciešams pārbaudas laboratorijās. Taču Galvenām pārbaudēm ir jānotiek pašās lidostās. Cik daudz šī testēšana notiks lidostās, salīdzinot ar pārbaudēm laboratorijās? Lūdzu, kāds ir šis īpatsvars? Boldinkungs pārstāv Eiropas komisiju. Es ļaušu jums izteikties tikai ļoti īsi, lūdzu, lai mēs pēc tam varētu uzklausīt EKAK pārstāvju atbildes. Es būšu šoreiz ļoti stingrs attiecībā uz runāšanas laiku komisijai. Lūdzu, Baldvinkungs. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. I yield to your... Paldies, priekšsēdētāji kungs, es pakļaušos jūsu stingrajai rokai. Runāšu ļoti īsi. Pirmkārt, gribu augstu vērtēt mūsu sadarbību ar EKAK. Daudzos jautājumos mūsu sadarbība ir daudz šķautņaina, ļoti plaša, ārkārtīgi noderīga. Ja mēs runājam par standārtu izstrādāšanu Eiropas Savienībā, uh, pārbaudēja certifikācija Eiropas Savienībā. Tātad šie standarti tiek izstrādāti kopā ar EKAK, viņi ir mūsu konsultanti. Paldies jums par to. Mūsu uzdevums ir izmantot vislabāko iespējamo ekspertīzi. Mēs nevēlamies darīt EKAK darbu, bet vēlamies sadarboties un abi kopā izstrādāt labākas, eh, labāk kapacitāti Eiropai. 2013. gada termiņš. Mēs eh, vēlamies tiešām šo termiņu izpildīt. Mūsu darba grupa tiksies septembrī, un tā aicinās visas iesaistītās puses rīkoties strauji. Eh, pārbaudas ir nepieciešams priekšsēdētāji, jums ir taisnība. Pārbaudas ir labākais veids, kā nonākt pie secinājuma, īpaši ārpus laboratorijas, lai izvairītos no tām problēmām, ar kurām sastapāmies agrāk. Uh, 2012. gadā ir paredzēts pārskatas posms, pār, tas būs pārskata brīdis, kurā mēs konstatēsim, vai tehnoloģijas ir pietiekami tālu izstrādātas un lai nebūtu fiasko tā kā šogad. Elkadrāvī kungs šeit izteicās par to, ka mēs tikai reaģējam uz situācijām. Jā, bet tā daļai ir arī, tas ir priekšnoteikums mūsu darbības jomai, mēs reaģējam uz ļaunu cilvēku rīcību. Pēc definīcijas mēs jau esam reaktīvi, taču cenšamies būt arī proaktīvāki, profilaktiski vairāk rīkojamies, izmantojot izlūkdienas tur rīcībā esošos datus. Un visbeidzot, es esmu priecīgs par to, ka EKAK pieminēja jaunos drošības modeļus. Nesen Singapūrā mums bija interesantas debatas IKO ietvarā par vienotās pārbaudas pieeju. Um, mēs labprāt arī nākotnē uh, šajā komitejā runāt par šiem jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji, ceru, ka iekļavos savā laikā. Jā, Bodvin kungs, jūs trīs sekundes pat ietaupījāt. Tas ir ļoti labs rezultāts. EKAK pārstāvji, kurš no jums vēlētos atbildēt pirmais, kurš otrais, bet mēs ceram dzirdēt eh, ļoti daudz eh, interesantas informācijas no jums. Jūs rīcībā ir desmit minūtes. Es saprotu, ka būs ļoti grūti desmit minūtēs iekļauties, taču mēs ceram, ka jūs tomēr varēsiet īsi atbildēt uz jautājumiem. Paldies, priekšstādātāji, centīšos būt lakonisks. Daudz jautājumu tika apskatīti no dažādiem aspektiem Un es uh, vēlētos uh, sākt ar atbildi uz Degrandes kunga un arī jūsu pašu priekšsēdētāja kungs uh, jautājumu, kas bija, tie bija tādi vispārīgi jautājumi, un pēc tam mēs abi ar kolēģi atbildēsim uz uh, konkrētākiem, precīzākiem jautājumiem. Vispirms vēlējos pateikties jūsu komitejai un īpaši Degrandes kungam par ziņojumu par uh, ķermeņa skeneriem, kas ir sagatavots. Šeit vēl daudz darāmā, bet uh, mums ir tāds stingrs pamats uh, darbām pie šā jautājuma, kas ir ne tikai tehnisks, bet arī politisks jautājums, kas ietver privātās dzīves aspektus. Un tagad situācija šai jomā ir skaidra. Tālāk par šķidrumiem. Pirmais jautājums pēc būtības ir tāds, vai šobrīd pastāv adekvātas tehnoloģiskās sistēmas un cik lielas izredzes ir ievērot 2013. gada termiņu. Viens no deputātiem Fleckenstein kungs norādīja, ka A un B tipa iekārtas neko daudz nedod. Es viņām piekrītu. A-tipa iekārtas palīdz e, nodrošina kontroli, izmantojot e, šķidruma paraugu. Iedomājieties, bord, vecu bordo vīnu vai viskiju pudeli, kas tagad tiks atvērta, lai pārbaudītu iekšā esošo šķidrumu. Tas ir kaut kas neiedomājams. Uh, bet šis uh, tests nozīmē, ka tiek pārbaudīts katrs, uh, katrs konteiners B testā. C tests ir tas, kas šobrīd notiek patiesībā. Pasažieri izņem no bagāžas šos šķidrumu konteinerus, un nu, tie tiek pārbaudīti, bet tas prasa laiku, un tādēļ tas viss būtu saistīts ar lielu aizkavēšanos. Un tā visa rezultātā daudz vairākumā Eiropas Savienības valstu uzskata, ka šis regulējums nenodrošina nepieciešamo drošības līmeni. Šobrīd jāatzīst, ka katras sprākstvielas uh, darbības spēks ir proporcionāls tās daudzumam, un ja mēs uh, nosakam ierobežojumus šķidruma tilpumam, tad mēs mazinām risku. Bet, ja mēs nākotnē nespēsim visu šo šķidrums pārbaudīt, tad, uh, protams, drošības līmenis būs ierobežots. Es Fran eh, var teikt, ka Francijā mēs sadarbojamies ar Lībijas eh, iestādēm savā laikā sadarbojāmies, un, un eh, Lībija arī savulaik iznīcināja mums vienu lidmašīnu, un tātad šeit mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, un mēs nedrīkstam šobrīd zaudēt modrību, tīpaši šobrīd. Un, protams, visi mēs gaidām D tehnoloģiju. Kādēļ? Tas būs tiešām ievērojams progress pasažieriem. Pasažieriem vairs nebūs jāaizņem viss eh, šķidrumu pudelītes. Tas viss varēs palikt eh, rokas bagāžā, rokas bagāža tiks pārbaudīta, ja nepieciešams, vajadz, varēs izņemt atsevišķos konteinerus. Tas nozīmē, ka pārbaudas eh, procedūra pātrināsies, eh, vienā un tai pašā rindā varēs veikt eh, dažādas pārbaudas, tas uzlabos drošības līmeni un atvieglos arī pasažieru pārvietošanos. Tāpat EKAK ir tas pats mērķis, kas Eiropas komisijai un arī jūsu komitejai proti nodrošināt, lai beznodokļu tirzniecība labi darbotos, jo tas ir arī svarīgs aspekts uh, lidostu ekonomikā, bet tai pašā laikā mums ir jānodrošina augsts drošības līmenis. Jautājums, vai mēs ievērosim 2013. gadu kā termiņu. Jāsaka, EKAK loma jau nav noteikt grafiku, mēs arī neražojam iekārtas. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai rostinātu rūpniecības pārstāvjus pēc iespējas ātrāk šīs iekārtas uh, izveidot, lai tās būtu pieejamas. Uh, tiek uh, veiktis pārbaudas līdz mašīnai laboratorijās, un pēc tam būs jāpārbauda iekārtas lidostās. Bet mēs strādājam ar tām iekārtām, kas ir mūsu rīcībā. Un kā arī Kekungs norādīja, mēs strādājam šobrīd dējā kontekstā, ņemot vērā draudu līmeni, un mēs tikai pieskaņojamies tai situācijai, kas pastāv. Tika uzdot vairāki jautājumi par attiecībām ar ASV attiecību attīstībai mēs sekojam, ekak mēs katru gadu organizējam divas tikšanās, viena no tām notiek ASV, viena Eiropā, mēs tiekamies ar ASV kolēģiem. Mēs tiekamies ne tikai ar FAA, bet, kas ir uh, aviācijas drošības aģentūra, bet arī ar valsts departamenta pārstāvjiem, kas atbildīgi par drošības aspektiem uh, Mums ir uh, sarunu partneri aviācijas drošības jomā. Tāpat uh, cīņā pret terorismu un vidas aizsardzības jomā. Tātad šajās trejās jomās mums ir sadarbība un pastāvīgs dialogs ar ASV. Un uh, Jūsu priekšstādātājs arī ļoti skaidri norādīja, ka, ka valdības reaģē uz notikuma attīstību. Mēs, protams, varam pārmest valdībām par to, ka tās reaģē pārāk strauji, pārāk ātri, bet tāpat laikā, ko mēs teiktu, ja nekāda nekādi secinājumi netiktu izdarīti pēc dažādiem neveiksmīgiem atentātiem. Un, protams, valdības uzdevums ir pieņemt konkrēts lēmums noteiktā situācijā, un, ja atentātu varbūtība ir ļoti neliela. Mēs, protams, radām sarežģījumus uh, daudziem cilvēkiem, kas nepie kā nav vainīgi, bet tomēr, ja šāds uzbrukums notiktu, tad sekas būtu uh, ļoti nopietnas. Un valstis, kas darbojas aviācijas uh, drošības organizācijā uh, veido arī savu kopējo nostāju. Otrs jautājums par to, ka EKAK darbojas praktiski visas Eiropas Savienības dalībvalstis, bet mums ir 46, 44 dalībvalstis, tas nozīmē, ka mūsu aptvērums ir plašāks nekā Eiropas Savienība. Mūsu pieņēmums tie norādījumi tiek ievērot mūsu dalību valstīs, bet mums nav tādas tiesības pieņemt obligātus lēmumus. Mēs cenšamies drīzāk īstenot koordināciju, pēc iespējas plašu koordināciju, lai tā efektīvi darbojās aviācijā, un mums ir plaša geogrāfiskā bāze. Mēs zināmā mērā cenšamies 44 valstīs veicināt kopīgu noteikumu pieņemšanu, kas sasaucas ar Eiropas Savienības noteikumiem, un tāpat izmantojam arī citu valstu pieredzi. Bet tai pašā laikā mums nav tādu pilnvaru kā likumdevējai iestādē Eiropas Savienībā. Tālāk par ķermeņa skeneriem. Mēs esam sapratuši eh, jūsu vēlmi, ka ir jāizvairās no jonizējošās radiācijas izmantošanas, un uh, cit, dažās valstīs jau izmanto cita veida sistēmas. ASV pastāv divu veidu sistēmas ar Visi, visas pārbaudes, kas ir veiktas, liecina, ka batskater nerada apdraudējumu veselībai. Tāda tiek izmantot ASV. Un tādēļ eh, mums ir jāievēro jūsu ieteikumi attiecībā uz bodijas eh, ķermeņa skeneriem ar, eh, ar radiācijas izmantošanu. Un tāpat mēs nedrīkstam aizmirst, ka uh, iztaustīšana, ja tā tiek labi veikta, ir ļoti intruzīva, bet ja tā netiek labi veikta, tai nav nekādas nozīmes. Un šie skeneri darbosies automātiski un uh, neaizskars privāto dzīvi, bet šobrīd izmantotie skeneri automātiskā režīmā neko daudz gan nedod pēc mūsu pārbaužu rezultātiem. Ķermeņa skeneri automātiskā režīmā ir neefektīvāki nekā tad, ja tos darbina operators Es neapšaubu to, ka automātiskās sistēmas ir iespējams tālāk attīstīt un ka tās kļūs efektīvākas. Uh, es uh, apzinos, ka nespēju atbildēt uz visiem izskanējušiem jautājumiem, bet tomēr ņemot vērā ierobežoto laiku, es domāju, ka tas bija labs kompromisa risinājums. Paldies! Fosters kundze vēlas par procedūru izteikties. Saprot, ka Ungāri jau ir ieradušies, bet es gribēju uh, norādīt uz vienu punktu. Mums bija ļoti intensīvas uh, debats par beksketeru radiāciju vai starojumu. Mm, medicīnas pārstāvi apgalvo, ka šeit nekādas ietekmes nesot. Es gribu teikt, ka pārmeklēšana ir uh, neefektīva. Ja mēs uzstādām skenerus automātiski, kas uh, neradītu nekādu vec, veselības aptvērumu, tad tas būtu ceļš uz priekšu, jo pretējā gadījumā puse no pasažieriem uh, saņemtu izņēmumus un ne, neietu caur šiem skeneriem. Tā kā mums ir vienkārši jāizvēlas variants, kam ir mazāks apstarojums priekšsēdētājs, mēs vēlamies panākt, lai visā Eiropā būtu izmantota viena sistēma un lai šeit būtu konsekventa pieeja. Jo tagad iznāk tā, ka vienā lidostā ir jānovēl kurps, citā nav jānovelk pat vienas dalību valsts ietvaros, bet mēs vēlamies, lai visur būtu konsekventi vienota pieeja. Es pateicos uh, Uh, ekāk pārstāvjiem, kas pie mums šodien bija ieradušies un uh, uh, sniedzu šo prezentāciju. Es ceru, ka mums būs pastāvīgs dialogs arī turpmāk, ka tas nāks par labu abām pusēm. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka daži jautājumi varbūt eh, būtu jāizskatā aiz slēgtām durvīm, jo tie ir saistīti ar drošības aspektiem, bet tas mums nekādas eh, iebildums ja neradītu. Es vēlreiz pateicos mūsu viesiem par to, ka viņi bija pie mums atnākuši šodien. Prezident, thank you. Can I now? Paldies, priekšsēdētāji, saka viesus. Vai mēs, es tagad ierosinu pārietu līdz pie viedokļu apmaiņas ar Valnāru kungu, kurš ir Ungārijas satiksmes ministrs. Pēdējos sešus mēnešus Ungārija bija prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Atvainojos jums, ministra kungs, par pāris minūšu aizkavēšanos, bet mums ir mūsu rīcībā vairāk nekā stunda, un jūs varēsiet uzstāties tagad 15 minūtes. Dod jums vārdu, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Ungārijai šīs brīdis, kad uh, Ungārija uzņemās uh, eh, prezidentūru Eiropas Savienībā, bija ārkārtīgi svarīgs. Tas bija vēsturisks notikums, kuru mēs ilgi gaidījām ar lielām cerībām. Mēs piedalījāmies transporta politikas programmas izstrādē jau kopā ar Spānijas un Beļģijas prezidentūru. Ja mēs runājam par transporta politiku, tad mūsu prezidentūras programmā uh, Mēs mēģinājām darīt visu, lai Eiropas Savienība būtu spēcīga, konkurētspējīga uh, un lai tai būtu ilgspējīga moderna transporta sistēma. Mēs mēģinājām sasniegt prezidentūras mērķus, sadarbojoties draudzīgā veidā ar Eiropas parlamentu. Prezidentūru trio programma bija ļoti saistīta trim prezidentūrām, un tā izvirzīja ļoti ambiciozus mērķus transporta politikā. Jāsaka, ka mēs veiksmīgi sasniedzām gandrīz vai visus izvirzītos mērķus. Es esmu pārliecināts, ka mēs nebūtu tik veiksmīgi darbojušies, ja Eiropas iestādes nebūtu mūs atbalstījušas, un it īpaši šeit ir jāuzteic Eiropas parlamenta atbalsts. Un tādēļ es gribētu izteikt pateicību Eiropas parlamentam par konstruktīvo pieeju sadarbībai un par atbalstu dažādu veidu sarunās, kādas mums bija. Pateicoties mūsu kopīgajām pūlēm, Eiropas Savienība varēja adekvāti atbildēt uz dažādiem izaicinājumiem transporta politikas jomā. Un tādējādi mēs uzskatām, ka ir stiprināta Eiropas Savienības ekonomika, e, stiprināta Eiropas Savienība kopumā un arī ir veicināta pilsoņu labklājība. Dāmas un kungi, es gribētu īsi atskaitīties par Ungārijas prezidentūras paveikto transporta jomā. Prezidentūras programmā ir divas galvenās sadaļas transporta jomā. Pirmā sadaļa - ilgtspēja un integrācija, otrā sadaļa - drošība. Ja mēs runājam par drošības jautājumiem transportā un par integrācijas jautājumiem, tad vispirms būtu jāpievēršas Trans-Eiropas transporta tīklu pārskatīšanai. 7. un 8. februārī notika neformāla transporta ministru tikšanās Ungārijā Godalo pilsētā, un tas bija viens no galvenajiem notikumiem transporta jomā mūsu prezidentūras laikā. Ministri runāja par TNT tīklu nākotni, it īpaši uzmanību pievēršot tīklu plānošanai un finansēšanai. Šīs eh, tikšanās rezultāti ir sekojoši Dalība valstis sagaida no komisijas likumdošanas priekšlikums uh, par konkrētām tēmām, un tie tika publicēti prezidentūras secinājumos. Prezidenti nāca, uh, ministri nāca klajā ar paziņojumu presē, kuru parakstīja arī Eiropas komisija. Šīs neformālās sēdes rezultātā Eiropas komisija uzsāka divpusējas konsultācijas ar dalību valstīm par E, galvenā tīkla izstrādi un arī par vispārējo tīkla izstrādi. Tās ir tādas kā vadlīnijas komisijas rīcībai tālāk, e, izstrādājot TNT likumdošanas nākamo posmu, kas tiks e, piedāvāts jums septembrī komisijas paziņojums par transportu politiku Baltijā grāmatā ir vēl kāds cits ļoti svarīgs mūsu prezidentūras jautājums. Tas ir tāds horizontālais dosie. Mēs eh, padomē noturējām ļoti plašas debatas par balto grāmatu. Dažādas struktūras padomē gatavoja šīs baltās grāmatas tapšanu. Galvenās debats par šiem jautājumiem notika tieši Ungārijas prezidentūras laikā, un mēs arī piedāvājam Ungārijas kopsavilkumu kopsavilkumā parādās, ka dalībvalsts atbalsta komisijas izstrādāto ceļu karti. Mm, atsevišķs elements Eiropas transporta politikā tomēr dalību valstis neatbalstīja. Dalību valsts uzsvēra, ka prioritārās jomas ir transporta, zinātnes un inovāciju politikas ieviešana, tāpat arī patiesa sasaista starp transporta tīkliem, uh, vienotas Eiropas transporta telpas izveidas pabeigšanu, jaunu finansēšanas mehānismu izveidu un konsekventu līdzfinansēšanas schēmu ieviešana, lai varētu tālāk attīstīt un uzturēt transporta infrastruktūras. Tāpat arī jaunu vietējo un dalību valstu rīcības pasākumu plānu ieviešana, lai uzlabotu ceļu drošību. Uh, un intelektisku transportu sistēmu attīstību nākotnē. Tās tā tad bija prioritātes, kuras apstiprināja dalību valstis. Dalību valstis klajā, nāca klajā ar rakstiskiem ieguldījumiem, un prezidentūra izmantoja tos, lai informētu Eiropas komisiju par dalību valstu pozīcijām Eh, prezidentūra palīdzēja arī dalībvalstīm formulēt specifiskās iniciatīvas. Ja mēs redz, runājam par direktīvu pieņemšanu transporta jomā, tad mēs uzturējām sarunas starp visām iestādēm otrajā lasīmā pieņemot šo direktīvu. Uh, prezidentūra sasniedz savu mērķi. Sarunas par šo direktīvu vilkās no 2008. gada un tagad beidzot tās tika mm, noslēgtas un otrajā lasīmā tika panākt vienošanos. Eiropas parlaments pieņēma jauno rezolūcijas versiju 2011. gada 7. jūnijā. Šī direktīva ir pirmais solis kas ieviesīs principu, ka piesārņotājs maksā ceļu transporta jomā. Gribētu pateikties Saidam Elkadrāvī, kurš bija referents šajā jautājumā Eiropas parlamentā. Tāpat Gribu pateikties Brēnam Simpsonam, kas ir šīs komitejas priekšsēdētājs un bija arī ēnu referents. Gribu pateikties Eiropas parlamentam kopumā par ļoti konstruktīvo ieguldījumu, kas palīdzēja mums panākt līdzsvarotu kompromisu, kas bija pieņemams abām likumdevēja iestādēm neskatoties to, ka padomē bija tikai neliels balss vairākums, ar kuru pieņēma šo direktīvu. 16. jūnijā uh, padomas sēdē prezidentūra panāca vēl kādu ļoti svarīgu mērķi. Todien dalībvalsts pieņēma vispārēju pieeju jautājumā par vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidošanu. Tur uh, balss vairākums bija tiešām liels un spēcīgs, un tādējādi mēs varam runāt par pirmo dzelzceļa likumdošanas paketi. Uh, Mēs noturējām sarežģītas sēdes, eh, kas turpināja Beļģijas prezidentūras iesākto 2010. gada otrajā pusē. Sarunās daži dalībnieki izteica bažas par, dažu aspekt, par dažiem aspektiem priekšlikumā. Mēs eh, daudz strādājām pie šī jautājuma un rezultātā varam piedāvāt līdzsvarotu kompromisu, eh, kur mm, eh, tās dalībvalsts, kurām bija ļoti pretrunīgi viedokļi, tomēr ir panākuši šos kompromisus. Es uzskatu, ka šīs kompromiss dos tālākajām prezidentūrām iespēju uh, vairāk manevrēt. Es ceru un ticu tam, ka nākotnē mēs panāksim tādu kompromisu dzelzceļa vienotās telpas jomā, kas būs pieņemams gan parlamentam, gan padomē. Ungārijas prezidentūrai ļoti svarīgi bija veicināt iekšzemes ūdensceļu transporta attīstību, tā lai tiktu izmantot šī transporta potenciāls. Mēs ticējām, ka šis mērķis ļoti svarīgs, un tādēļ 7. aprīlī Estergu noturējam konferences, kas tieši bija veltīta iekšzemes ūdens ceļu transporta integrēšanai tautsēmniecībā, eh, kā arī Najādes programmas eh, tālākajai izstrādei un finansēšanai bija veltīta šī konference. Konference nāca klajā ar secinājumiem, pamatojoties uz tiem tika pieņemti padomas secinājumi. Tos mēs publicējam 16. jūnijā. Šajos te padomas secinājumos dalība valsts piedāvā skaidras vadlīnijas komisijas tālākajam darbam attiecībā uz šo programmu, tātad par upju transportu. Ja mēs runājam par ilgtspēju un integrāciju, tad es gribētu uzsvērt tos būtiskos soļus, ko Eiro, Ungārijas prezidentūra ir uh, spērus, lai ieviektu funkcionālo gaisa telpas blokus. Martā notika konference Budapeštā par šo jautājumu, par vienoto Eiropas debesu izveidošanu. Tika runāts arī par to, cik tālu ir izveidot funkcionālie gaisa tāpas bloki, par sesaru un nekšķēnu sistēmu savietojamību un par vienoto Eiropas debesu ieviešanu kopumā, paneiropiskā līmenī. Konferences dalībnieki pieņem tā saukto Budapeštas hartu, kurā ir definēti tālākie vidējā termiņa un ilgtermiņa pasākumi, kas ir veicami. Un visbeidzot, viens no svarīgākajiem uzdevumiem, pie kā mums bija jāķers, bija divējāds. Pirmkārt, mums bija jāizvērtē satelīta navigācijas programma darbība, EGNOS un Galileo programma darbība. Tāpat arī bija jānosaka galvenās prioritātes nākotnē šīm programmām. Notika ļoti intensīvas sarunas, kuru rezultātā transporta padome varēja pieņemt secinājumus marta tikšanās laikā. Tas bija tikai divus mēnešus pēc tam, kad komisija bija publicējusi savu paziņojumu. Padoms savos secinājumos vienbalsīgi apstiprināja to, ka vēlas izvērst tālāk šīs programmas. Tā izstrādā arī vadlīnijas komisijai ka tai būtu jāizstrādā tiesību aktu projekta attiecībā uz šo programmu tālāko darbību un finansēšanu laika posmā pēc 2013. gada. Runājot par iestāžu sarunām par dažādu dalībnieku piekļuvi Galileo publiski regulētiem pakalpojumiem, tā sauktiem PRS, tad šīs sarunas bija ārkārtīgi intensīvas. Tās beidzās veiksmīgi Ungārijas prezidentūras laikā, pirmajā lasījumā. Tālāk, ja mēs runājam par drošību Tad pirmkārt es gribētu pie, pieminēt sarunas par direktīvas projektu par pārobežu informācijas apmaiņas atvieglošanu jautājumos par satiksmes noteikumu pārkāpumiem dažādās dalību valstīs. Sarunas par direktīvas projektu iesākās jau 2008. gadā un tās ir ievilkušās. Šī direktīva attiec uz lielu pilsoņu daļu un tās pieņemšana varētu būtiski uzlabot drošību uz ceļiem. Mēs noturējām ļoti intensīvas trialogu sēdes un sarunas, pateicoties kurām varēja veiksmīgi pabeigt starpiestāžu sarunas otrajā lasījumā. Eiropas parlaments pieņēma direktīvu 6. jūlija plenārsēdē. Gan padome, gan parlaments šajā jautājumā rīkojās ļoti atbildīgi. Abas iestādes parādīja, ka sadarbība Eiropas Savienības pilsoņu labā uh, noved pie būtiskiem uzlabojumiem un labiem rezultātiem. Īpaši pateicību šeit es gribētu teikt Eiropas parlamenta referentei Inesai Ajala Senderei par ļoti konstruktīvo un elastīgo pieeju sarunu laikā. Vēl kādi citi jautājumi, kas attiecas uz drošības jautājumiem, ir divi jūras transporta jautājumi. Ungārijas prezidentūra uh, saņēma ļoti labu atbalstu no partneriem prezidentūras trio no Beļģijas, kurai ir ļoti liela pieredze jūras transporta jautājumos. Notika sarunas par Eiropas jūras drošības aģentūras regulas mainīšanu. Šīs sarunas notika Marta transporta padomas laikā. Uh, Šo sārunu rezultāti palīdzēja atrisināt vēl līdz šim neatrisinātos jautājumus un padomu pieņem vispārējo pieeju sēdē, kas notika 16. jūnijā. Bez tam mēs panācām vienošanos arī par lēmumu tekstu jautājumā, kas skar Eiropas Savienības pievienošanos 2002. gada protokolam, kas ir kā papildinājums 1974. gada Atēnu konvencijai, kas regulē pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu pa jūru. Ja mēs runājam par gaisa transporta drošību, tad šeit jāpiemina vēl kāds cits dosie, kurā Ungārijas prezidentūras laikā tika pieņemta vieno, vienošanās. Vienošanās tika pieņemta martā padomas sēdē, Un vienošanās skar sadarbības memoranda īstenošanu starp Eiropas Savienību un ICAO, Starptautisko civilās aviācijas organizāciju. Tas ir sadarbības memorands. 2011. gada maijā šīs iestādes uh, parakstīja uh, nolīgumu, kas balstās uz saprašanās memorandu. Ja runājam par gaisa satiksmes drošību, tad noteikti ir jāpiemin vulkāna izvirdums, kas notika 21. maijā, un šeit runa ir par Grimsvotnu vulkānu. Tika izveidota no lidojumiem brīva zona ap vulkānu Es kopā ar Eiropas komisijas viceprezidentu Kallasu pa telefonu runāju par to, kas būtu darām šādā krīzes situācijā. Pagājuši gadu bija līdzīgi notikumi un tika izstrādāts jaunas procedūras. Izmantojot šīs procedūras šogad, dalību valsts jau bija pieredzējušākas un rīkojās drošāk. Un nobeigumā pieminēšu vēl pāris citus jautājumus starptautiskā transporta jomā, par kuriem notika sarunas mūsu prezidentūras laikā. Piemēram, tika pieņemts lēmums par to, ka Eiropas Savienība pievienosies Kotif konvencijai. Tā ir konvencija par starptautiskiem dzelzceļu pārvadājumiem. Un Eiropas Savienība vienojās par e, līgumu noslēgšanu ar OTIF, kas ir starptautiskā organizācija starptautiskiem kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Šīs e, šis nolīgums tika parakstīts Bernē jūnija beigās, kur notika Otifa ikgadējā sēde. Startautiskās attiecības Ungārijas prezidentūrai bija ļoti svarīgs transporta jomā. Mēs uzsākām sarunas ar Moldovu par visaptvarošu gaisa nolīgumu parakstīšanu, tāpat arī esam uzsākuši sarunas par potenciālo kabotāžas tiesību iekļaušanu 2002. gada parakstītajā nolīgumā starp Eiropas Savienību un Šveici. Visaptverošs gaisa satiksmes nolīgums tika parakstīts starp Eiropas Savienību un Brazīliju. Īslanda un Norvēģija pievienojās visaptverošajam Eiropas Savienības ASV gaisa satiksmes nolīgumam, kuru mēs grozījām ar protokolu palīdzību. Bez tām Ungārijas prezidentūra panākusi būtisku progresu starptautiskajā sadarbībā satelīta navigācijas jomā. Mēs aicinājām Eiropas komisiju uzsākt sarunas par sadarbību uh, gaisa satiksmes jomā ar Brazīliju un Čīli. Mēs aicinājām Eiropas parlamentu apstiprināt sadarbības nolīgumu satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību, tās dalību valstīm un Norvēģijas karalisti. Mēs noslēdzām nolīgumus par Galileo un GPS satelīta navigācijas sistēmu izmantošanu un ar tām saistīto lietotāju programmu izmantošanu. Mēs uzskatām, ka tie visi ir būtiski panākumi, un tādēļ es esmu ārkārtīgi gandarīts šobrīd prezidentūras nobeigumā, ka, e, ka Ungārijas prezidentūra ir izpildījusi visus izvirzītos mērķus šajā jomā. Un šīs ievadrunas beigās es gribētu ļoti īsi pieminēt Eiropas Donavas reģionu stratēģiju. Padome pieņēma secinājumu šajā jautājumā 2000, 2011. gada 24. jūnijā. Šī Donavas stratēģija ir otrā makroreģionālā teritoriālās attīstības stratēģija, kas pastāv Eiropas Savienībā. Tās mērķis ir harmonizēt pārobežu attīstības stratēģijas 14 dažādās valstīs, kas atrodas Donavas basēnā. Astoņas no tām ir Eiropas Savienības dalība valsts un astoņas ir ārpus Eiropas Savienības. Šī stratēģija veicinās ekonomisko attīstību, radīs jaunas darba vietas Tāpat arī palīdzēs padarīt eh, Donavas basēnu par pievilcīgāku dzīvošanai. Tiks eh, mazināts atšķirības starp ekonomisko attīstību dažādos reģionos. Donavas basēna stratēģijai ir divi aspekti, kas tieši saistās ar transportu. Pirmkārt, mobilitātes attīstība, pateicoties investīcijām infrastruktūrā, it īpaši virzienā starp ziemeļiem un dienvidiem veidojot sa starp savienojums. Otrakārt, iekšzemes ūdens ceļu attīstību ņemot vērā ekoloģiskos aspektus. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, gribētu vēlreiz uzsvērt, ka šie ir ļoti labi rezultāti, un tos mēs varējām sasniegt tikai pateicoties sadarbībai ar Eiropas parlamentu, ar dalību valstīm, ar Eiropas komisiju. Gribētu jums visiem pateikties par to, ka jūs atbalstījāt Ungārijas prezidentūru šajā te veiksmīgajā transporta politikas īstenošanā. Ļoti ceru, ka mūsu darbs ir parādījis to, ka Ungārija ir apņēmības pilna veidot spēcīgāku un labāku kopējo transportu politiku Eiropas Savienībā. Bez tām es ceru, ka mūsu darbs ir devis būtiski ieguldījumu Eiropas transporta politikas veidošanā, un šī politika ir tāda, kas palīdzēs veidot stiprāku, integrētāku, ilgtspējīgāku, konkurētspējīgāku un sociālāku Eiropu, kas varēs cienīgi atbildēt uz jauniem izaicinājumiem. Paldies par uzmanību! Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, uzklausīšu komentārus. Well, thank you, minister. Paldies, ministra kungs. Paldies par jūsu pārskatu par uh, Ungārijas prezidentūras paveikto. Man ir piedal, pieteikušies runāt Groša kungs, Ajālās Senders kungs un Kozas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, saka Groša kungs. Es arī vēlējos pateikties jums par šo ļoti aktīvo prezidentūru, ko jūs īstenojāt jūs necentāties strādāt tikai pie vieglajiem jautājumiem, jūs uh, risinājāt uh, svarīgus jautājumus, septiņus sarežģītus jautājumus un esat sasnieguši desmit izvirzītos mērķus. Jūs strādājāt pie ļoti būtiskiem jautājumiem, piemēram, eiro viņieti, kur tika pieņemta baltā grāmata, tāpat par pārobežu jautājumiem. Jūs uh, ne tik, jūs pavirzījāt šos svarīgos jautājumus uz priekšu, tāpat martā notika būtiska konference. Tiešām ir daudz sasniegts jūsu prezidentūras laikā. Ja es pareizi atceros, 5. maijā tika parakstīts nolīgums ar piecām, pa, septiņām partneru valstīm par uh, aviācijas uh, pārvadājumiem, un tas ir liels sasniegums. Ja tik labi darbojas prezidentūrā valsts, tas ir lielisks piemērs citām valstīm. Protams, mēs saprotam arī, ka ne visi izvirzītie mērķi tika pilnībā izpildīti, bija nepieciešami kompromisi. Mūsu komiteja strādāja pie diviem svarīgiem jautājumiem - eiro viņetes un pārobežu pārvadājumiem. Šeit uh, pieeja bija ļoti elastīga un padome tiešām panāca konkrētus rezultātus. Mēs uh, ceram nākotnē no padomas sagaidīt eiropeiskāku pieeju, ne tikai uh, domājot par dalī, prezidējošo valsti, bet uh, ceram, ka tiks atzīts tas, ka transporta joma ļoti svarīga Eiropas Savienībai kopumā. Tagad uh, mēs runājam par uh, ķermeņa skeneru uzstādīšanu lidostās, un mums tiks solīts, ka šīs iekārtas būs uh, gatavas 2013. gadā, bet mēs nevēlētos piedzīvot kaut ko tādu, ko mēs uh, pieredzējām šogad, ka daudzas dalību valstis nepildīja savus solījumus. Man ir jautājums, kā jūs uh, saskatāt nākotni šai jomā attiecībā uz 2013. gada termiņu ievērošanu. Komisija uh, mums nerādīja arī šai jomā pozitīvu piemēru atsakoties virzīt uz priekšu lēmumu pieņemšanu šajā jautājumā. Dažās dalību valstīs šajā jautājumā nav īstas skaidrības, būs grūti panākt papildu finansējumu piešķiršanu. Kā jūs sas saskatāt uh, iespējamo risinājumu šeit? Un vēl viens jautājums par dzelzceļiem padomes priekšlikums dzelzceļa jomā nav īsti eiropeisks. Šeit ir priekšplānā daudzos jautājumos izvirzītas dalību valstu intereses. Daudzām valstīm izpratni par dzelzceļu apstājas pie valsts robežas. Un mums uh, būtu nepieciešams domāt par uh, modālo transporta efektivitāti arī dzelzceļa jomā un ko prezidentūra saskata šajā jomā kā nākotni. Ajāls Senders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu atvainoties koordinatoram Seida Hadrāvī, kurš nevarēja būt šeit, un tāpēc e, man e, uzdeva to godu komentēt Ugārijas prezidentūras sasniegums. Un tā kā iepriekšējās prezidentūras e, ir uzsākušas eh, iepriekš uzsākto un eh, bez Ungārijas prezidentūras iepriekšējais darbs nebūtu varēts pabeigts veiksmīgi un jūsu prezidentūrai izdevās vismaz noslēgt ļoti sarežģītos dosjē, kur, eh, kuri bija iesākti pirms tam daudz no tiem pretrunīgi un gribu pateikties jums par drosmi un jums izdevās noslēgt eh, komplicētus tēmatus un uzsākt jaunus, kas būs interesanti nākotnes prezidentūrām. Protams, visarežģītākais dosjē, kurā mūsu prāts rezultāts ir nozīmīgs, ir dosjē par Eiroviņu mērķi, kur referents ir Saīds Hadravi. Un es domāju, kā gan padomē, gan parlamentā eh, mums izdevās panākt vienošanos pateicoties Hadravi kungam, eh, kungas sarunvešanas spējai, pragmatiskumam un aizstāvot tādus uh, būtiskus principus, kas ir nozīmīgi autotransportam. Un e, paredzot iespēju uh, spērt lielus soļus uz priekšu un arī, kas būs nozīmīgi nākotnes pasākumiem un kas ir nopietna pievienotā vērtība, liela pievienotā vērtība, un es piesāku nacionāls debats gan par investīcijām, gan par e, ienākumu sadalīšanu, īpaši nozīmīgi tādās valstīs, kur šie jautājumi vēl nav sakārtoti, un tāpat arī par Transeiropas tīklo finansēšanu un 15% investīciju šajos tīklos, es domāju, tas ir ļoti nozīmīgs politisks signāls. Un arī paredzot to, cik nu, īpatnēja situācija kalnu zonās un cik, īpa, cik ir nozīmīgi dažādi um, izmantotie transporta līdzekļu nepieciešamību transporta parku atjaunot, un es domāju, ka ar šo dokumentu mēs esam uh, spēruši soļus uz priekšu. Pa Transeiropas tīkliem Mēs esam risinājuši ļoti pozitīvu aspektu, un pirmais pirmais aspekts jau radīja reakcijas gan manā valstī, gan citur. Un šobrīd mēs skatām jautājumu detalizētāk, un es ceru, ka jūs secinājumi palīdzēs eh, padomēji eh, uz, uzlabot eh, un darbu un pieņemt lēmumus nākotnē. Tāpat arī gribu uzteikt paveikto upju kuģniecības ziņā, kur ir ļoti nozīmīga programma sagatavota Un, protams, vēlos apsveikt, es domāju, tikau kundze nevarēja būt eh, klāt šeit, taču, manuprāt, eh, impulss Donavas stratēģija, kas bija ļoti nozīmīgs un kas palīdz uzlabot šo upju kuģniecību, ir ļoti pozitīvs. Un, lai neizteiktos pārāk gari, es vēlētos pieminēt vēl jautājumu, kas ir saistīts ar pārrobežu aplikšanu, soda naudas iekasēšanu, kas varbūt nav gloži cieši saistāms ar transportu, bet tomēr mēs eh, padomē vairāk to runājam iekšlietu izpratnē, taču šis dosie tomēr ir saistāms ar transportu un mums ir šis jautājums arī nozīmīgs, un vēlos sacīt arī, ka Bēļģijas prezidentūra pabeidz jau sagatavotu paketi, bet bija vēl viens šis būtiskais aspekts, ekāris sistēmas e, korekciju kur e, šo e, adaptēšanu vajadzēja veikt samērā uh, komplicētā veidā, kur bija runa par datiem, par savstarpēju, savienot, eh, sa, savstarpēju savienotību, par, un jums šeit izdevās veikt, veikt un pabeigt eh, paketi ar šiem adaptēšanas un korekcijas darbiem. Uh, Un sarunas, kas, eh, kas ir notikušas, jūs ļoti, ļoti rūpīgi uzklausījāt un uzmanīgi uzklausījāt Eiropas parlamenta deputātu bažas attiecībā par datu aizsardzību, par datu kontroli un arī iesaistītās personas eh, interesēm. Un jūs arī strādājāt, kā sācīja Rikeikungs, par pieņemšanas, pie pieņemšanas temata, un jums arī strādājāt pie ceļu satiksmes negadījumu, upuru, um, aizsardzības, viņa ģimenes eh, locekļu aizsardzības jautājuma. Tālāk eh, korelācijas tabulas ir starpinstitucionāls jautājums, kas, eh, kas tiek pakļauts dažādām eh, divkaujām starp parlamentu padomi un, un, un citā, citādi. Un mums, mēs parlamentā uzskatām, ka ka jūsu dalība ir bijusi veiksmīga. Bet eh, gribētu jūs sanāksmes nobeigumā aicināt uz nelielām, nelielām svinībām, eh, kur mēs jūs varēsim uzlūgt. Mr. Kauza. Kauza kungs. Köszönöm a szót. Hosszabbra terveztem a felszólalásomat, de az előttem szólók feltették azokat. Paldies, es gribēju runāt ilgāk taču tie, kas runāja pirms manis, uzdeva tos jautājumus, ko es biju paredzējis uzdot prezidentūrai. Ir vēl tikai viens jautājums palicis, ko neviens nav uzdevis. Bet pirms es uzdodu šo jautājumu, es gribētu sveikt Ungārijas prezidentūru ar labo darbu. Es cieši uzraudzīju jūsu veikumu un varu pavisam atklāt teikt, ka visi esam viensprāts transporta jomā. Ungārijas pre prezidentūra rīkojas ļoti veiksmīgi, sasniedzot visus savus mērķus. Ir viens jautājums, tātad, ko es gribu uzdot, un tas ir par pasažieru tiesībām. Kāds progress ir panākts šajā jomā prezidentūras laikā? Lūdzu, pastāstiet tuvāk. Paldies! Un visbeidzot, arī es gribētu uzdot jautājumu. Gribētu atkārtot to, ko daži deputāti šeit jau izteica. Vērtējot Ungārijas prezidentūru, arī es uzskatu, ka Ungārijas prezidentūra ir daudz ko panākusi. Īpaši ir atzīmējami panākumi divos ļoti svarīgos, divās svarīgās jomās. Uh, kas mums ir svarīgas, bet bez tam ir arī mazākas jomas. Piemēram, tik uzsāktas dažādas programmas, ko jūs jau pieminējāt, kā Donavas basēna programma. Mūsu komiteja pilnīgi iemīlējās Donavā, mēs adoptējām to galvenokārt tādēļ, ka tikau kundze nemitīgi par to atgādināja. Šī upe neapšābām mums ir ļoti svarīga. Un mums likās, ka tā netika izmantota pilnībā, tās potenciāls netika atklāts līdz gados, bet tagad tas tā vairs nebūs. Es ļoti augstu vērtēju Ungārijas prezidentūru, tīpaši transporta jomā. Esmu pateicīgs tieši jums personīgi, ministra kungs, par jūsu ieguldījumu, tāpat arī paldies jūsu darbiniekiem, jūsu pārstāvniecībai Eiropas Savienībā, kas veica daudz darba un pateicoties kurai šī prezidentūra ir tik veiksmīga. Bet mums joprojām ir dažas problēmas. Trīs ir tāds, ko es varu nosaukt uzreiz. Pirmkārt, institucionāla pro problēma, korelācijas tabulas. Mēs nevaram jūs eh, vainot, ka neko nesat darījuši šajā jomā. Bet tur ir ne tikai jūs esat iesaistīti, arī citi svarīgāki cilvēki. Un otrs ir aviācijas drošības jautājumi, kas ir iestrēguši padomē. Mēs noteikti šo pēcpusdienu runāsim par šo jautājumu ar polijas prezidentūras pārstāvjiem. Un trešais jautājums ir padomas vispārējā attieksme pret dažādām lietām. Es domāju, ka viena no mērauklām jūsu prezidentūras veiksmē ir tā, ka jūs varējāt panākt lietas tādos jautājumos, uh, kuros mums likās, ka attiecības starp padomi, ministru padomu un parlamentu ir eh, piedzīvojušas pavisam tādu nepatīkamu scenāriju, nepatīkamo, ko iespējamo daudz gadu laikā. Negribu kritizēt Ungārijas prezidentūru, gluži otrādi gribu jūs sveikt ar to, ka esat tik daudz panākuši tādos apstākļos, kad uzticēšanās starp ministru padomu un šo komiteju reizēm pavisam pazudus zem ūdens. Visšausmīgākais piemērs bija prezidentūras laikā, aprīlī, kad runa bija par lēmumu pieņemšanu eh, šķidrumu pārvadāšanā un drošības kontrolēs, kad tiek atklāti šie šķidrumi un želējs. Mēs ceram, ka jūs izmantosiet šo pieredzi tad, kad atgriezīsieties kā valsts padomē, vienkārši, ka jūs atcerēsieties šo piemēru sadarbībai ar parlamentu. Mums šķiet, ka padomē dalību valstis it kā atkāpjas aiz savām robežām un nevēlas vairs neko zināt par Eiropu, tīpaši, ja mēs runājam par dzelzceļu transportu. Eiropas parlamentam ir citāds viedoklis. Neformālajā eh, padomas sēdē Budapeštā bija mazlietiņa cita attieksme. Toreiz mēs spriedām par transeiropas tīkliem, par to, ka katra dalība valsts eh, saka, ka transeiropas tīkli ir svarīgi, tad, ja viņu pašu personiskās intereses eh, netiek aizmirstas. Jūs esat cilvēks, kas ļoti labi ir strādājis prezidentūras laikā, veidojot pozitīvas attiecības ar parlamentu. Es ceru, ka jūs arī turpmāk mēģināsiet uh, darīt visu, lai padomas un parlamenta attiecības būtu ļoti labas. Šobrīd tā ir tāda neliela problēma. Visumā vērtējot jūs prezidentūras, var teikt, ka tā ir viena no veiksmīgākajām prezidentūrām, kas labi pārņēma Beļģijas prezidentūras uzsākto, un arī tā bija laba prezidentūra. Pirmais jautājums, ko uzdosim jūs poļu kolēģim šo pēcpusdienu būs, vai viņš ir gatavs eh, arī trešo prezidentūru padarīt par labu prezidentūru? Ministrs kungs, tagad došu laiku jums, lai jūs varētu atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Köszönöm szépen, elnök úr. A, talán a... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka labāk būtu sākt ar eiro viņieti un atbilstošo direktīvu. Pagājušā gada beigās Bēļģijas prezidentūra pabeidz darbu pie šā jautājuma padomē, un mēs niesniedzām šo jautājumu parlamentam. Jautājums tika pieņemts padomē ar nelielu vairākumu, un tādēļ bija arī zināmi sarežģījumi. Par to es informēju janvārī arī parlamentu, te, sakot, ka mēs rēķinamies ar jūsu uh, atbalstu un elastīgu pieeju, jo nav vairs nekādu manevrēšanas iespēju. Un tādēļ sanāk, eh, gūtie panākumi mm, tika gūti mūsu kopīgā sadarbībā. Dalība valstis padomē nebūtu piekritušas ierostinātajam kompromisam, un eh, tādā gadījumā mēs nevarētu runāt par panākumiem bija pat tā, ka man bija jāzvana atsevišķiem ministriem uh, pa telefonu, lai pārunātu neskaidros jautājumus un lai saglabātu to nelielo vairākumu, kas padomē bija par, par labu šiem jautājumam, un tā visrezultātā mums tomēr izdevās šo jautājumu atrisināt. Nevar teikt, ka šeit ir milzīgi panākumi, ka tas ir liels solis uz priekšu, bet tomēr ir ievērots princips, ka piesārņotājs maksā. Mēs ceram, ka tiks piešķirts atbilstoši finansējums šim jautājumam un arī trans Eiropas tīkliem tiks rasts Uh, finansējums. Runājot par lidostām, tiešām ir uh, noteikts termiņš 2013. gada aprīlis un nav vēl panākt nekāda vienošanās, bet arī komisija atrodas sarežģītā situācijā, it īpaši ASV ieņemtās nostājas dēļ. Mēs nespējam ietekmēt starptautisko situāciju šajā jomā un mums tā ir jāņem vērā. Mēs uzskatām, ka nav jāsteidzas, ka ir lēmumi jāizsver, jo pretējā gadījumā mēs nevaram garantēt drošību, ja mēs nespējam uh, kontrolēt situāciju. Tālāk par finansējumu. Gedelē notika padomes sēde, šis jautājums bija iekļauts darba kārtībā. Un, manuprāt, uh, Eh, šobrīd eh, tiek strādāts pie kompromisa. Iespējams, ka tiks palielināts finansējums. Eh, tiks piešķirts lielāks finansējums TNT fondam, bet ir pieņemts vēl viens priekšlikums, ir dalība valstis, kam pienākas eh, struktūra fondu finansējums un kam būs eh, pienāksies arī TNT finansējums. Runājot par infrastruktūras attīstību, jūsu komentāri tiešām ir pamatoti. Galvenais iemesls, kādēļ mēs nevarējām panākt izrāvienu, bija finanšu krīze, un mēs joprojām neesam krīzi pārvarējuši. Un visiem ir jāatzīst, ka galvenā prioritāte šobrīd ir ekonomikas stabilitāte. Tomēr vienlaikus mums nav jāatsakās arī no citām uh, prioritātēm. Tagad par dzelzceļa paketi. Ja mēs palūkojamies vēsturē, palūkojamies uz pēdējiem desmit gadiem, man jāpiekrīt Groškungam. kungam īsā laikā nevar uh, sasniegt ievērojumu progresu, bet tomēr kaut ko panākt var. Un tas pats sakāms par Eiroviņets direktīvu. Bēļģijas prezidentūra bija savu uh, padarījusi, bija ierobežotas manevrēšanas iespējas, bet šobrīd mums ir lielāks manevrēšanas iespējas šā jomā, un arī Polijas prezidentūrai ir tālajoši mērķi, un tādēļ es cerīgi raukos nākotnē. Un, protams, dalību valstis cīnās par savām interesēm, un dažkārt ir grūti izvirzīt priekšplānā Eiropas intereses Un tādēļ mēs nevaram spērt uzreiz lielus soļus uz priekšu, mums ir jābūt pacietīgiem un jāvirzās uz priekšu mazākiem solīšiem. Par, tālāk par uh, naudas uh, izmantošanu eiro viņetes sistēmā. Uh, ir panākts kompromiss, tā izskatās, un dalībvalstīm ir diezgan liels manevrēšanas iespējas attiecībā uz ieviešanu un līdzekļu izmantošanu. Tomēr jāatzīst, ka infrastruktūras attīstībai vienmēr pietrūkst naudas. Ir zināmas rezerves paredzētas Un uh, parlaments uh, tādējādi arī var uh, iespējams panākt savu mērķu sasniegšanu. Runājot par Donavas stratēģiju, es tiešām ceru, ka Najādas programmas Izpildi turpināsies arī pēc 2013. gada. Upju kuģniecība līdztekas dzelzceļam ir vidē draudzīgs transporta veids, un mēs varam cerēt uh, sasniegt izvirzītos vides mērķus. Tālāk par uh, soda naudu iekasēšanu par uh, pārkāpumiem, kas izdarīti citās valstīs. Šeit ir dažādi aspekti - personas data aizsardzība un, un citi, un vēl ir daudz, kas neatrisināts šajā jomā. Ja mēs palūkojamies uz visiem aspektiem, tad uh, jāatzīst, ka esam panākuši labu kompromisu. Šeit tika pieminēts arī korelācijas tabulas, šis jautājums vēl nav atrisināts. Manuprāt, tas uh, būs jārisina nākošajam trio, un uh, ceru, ka nākotnē mēs pieredzēsim veiksmīgu risinājumu. Par pasažieru tiesībām šo jautājumu uzdeva Kozas kungs. Viņš vēl zināt, kāda ir aktuālā situācija, kas ir uh, mainījies. Komisija ir publicējusi paziņojumu par kaitējuma atlīdzību un par cietušo aizsardzību. Šis uh, dokuments ir nodots 2. maijā darba grupai. Dalību valstis ir apsprieduši šo jautājumu un mm, ir nepieciešams tagad pieņemt padomas secinājumus par nepieciešamību pieņemt tiesību aktus. Es ceru, ka esmu atbildējis uz uzdotiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, par. Es vēlos pateikties jums, jūsu darbiniekiem, uh, pastāvīgajā pārstāvniecībā. Tagad uh, mēs uh, sadarbosimies ar Polijas prezidentūru, bet es ceru, ka mums uh, joprojām būs ļoti labas, draudzīgas attiecības arī ar jūsu prezidentūru trio ietvaros. Un liels paldies jums, ministra kungs! Thank you, Guy. Thank you, my, my, um, my best wishes to the ambassador. <laughs> Great, thanks again. Okay, Jā, kolēģi, līdz ar to es tikai varu paziņot, ka mūsu šī rīta sēde tiek slēgta, un mēs tiekamies atkal trijos, kad pie mums ieradīsies vispirms polijas transporta vai satiksmes ministrs, un pēc tam polijas turisma ministrs. Jūs vēl vēlaties kaut ko teikt? Paldies, gribēju atgādināt dalībniekiem, ka mums šeit ir ārā. Es ceru, ka jau ir viss gatavs pie izējas glāzīte, lai varētu pateikties, kā jau es sacīju, mūsu komitejas sekretariātam, prezidentūras sekretariātam, visiem kas palīdzēja mums novest eh, līdz galam šo ceļu drošības jautājumu, kas bija ļoti, eh, ļoti noderīgi. Jā, ārpusē ir bezmaksas kokteļa gāzīte, eh, un tas ir pateicībā par darbu, ko paveic Ungārijas prezidentūra kopā sadarbībā ar Ajālu Senderi. Un mēs mēģināsim tomēr sadabūt visus pēcpusdienā atpakaļ uzklausīt Polijas prezidentūru.